Ich bitte doch alle Kolleginnen und Kollegen und die Gäste, die Plätze einzunehmen. Darbie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas, tāpat arī viesi, lūdzu, ieņemiet vietas. Stelle die Tag. Darba kārtība ir noteikti tā, kā izsūtīta un projektā paziņota. Šodien tiek tulkots arī horvātu valodā bet nebūs tulkojuma igauņu un maltiešu valodās. Šodien uh, zālē ir apmeklētāji 25 uh, eh, pašvaldību politiķi no Šlēsvigas Holšteinas, kas interesējas par enerģijas, uh, transportu un vidas aizsardzības jautājumiem. Sveicam viņus, vai viņi jau ir ieradušies? Nē, vēl nē. Arī Džilpanjo, franču kolēģis ir ielūdis apmeklētājus Tie ir uh, kalnrūpniecības inženieri, kas šeit ir zālē. Vai ir inženieri šeit? Jā, sirsnīgi snei, sveicu jūs. Tas ir ļoti pamatīgs amats. Arī es esmu inženieris. Visu, ko dzīvē varēsiet darīt un izmantot savu zināšanas. Nākošais ir uh, jautājums par to, kas 16. No Senegālas Nacionālās asamblējas ieradīsies apmeklētāji. Tagad pievērsīsimies ceturtajam darba kārtības punktam. Mēs 30 minūtes diskutēsim par šo punktu. Kopienas sistēma radioaktīvo materiālu pārvadātāju reģistrācijai. Referente ir kolēģe Romāna Jordana. Viņa ir zālē. Tādēļ Lūdzu, lūdzu jums laiks ievadvārdiem. Hvala lepa, predsednik, za besedo. E, gre za. Paldies, priekšsēkungs, par to vārdu. E, šis e, dokuments ar to Eiropas komisija ierosina, lai radioaktīvo vielu pārvarētājiem tiktu piešķirta vienota certifikācijas sistēma. Un līdz šim To visu regulē eh, cits eh, veids. Radioaktīvo vielu eh, transportēšanai bija nepieciešama viena atļauja katrā Eiropas Savienības dalībvalstī. Un tagad mēs vēlamies šo sistēmu aizstāt ar vienotu Eiropas sistēmu. Es atbalstu komisijas priešakumu, uzskatu, ka šādā veidā mēs pilnīgi noteikti varam visu vienkāršot jo sevišķi attiecībā uz certifikātu piešķiršanu. Un šādā veidā mēs arī eh, varam veiksmīgi samazināt administratīvo slogu. Es uzskatu, ka mums eh, pilnīgi eh, noteikti ir jāpārdomā šādas jaunas sistēmas ieviešana, tāpēc ka tad, ja mums būs vienota certifikācijas sistēma, un šie certifikāti būs apusēji atzīstami citās dalībvalstīs, tādā gadījumā mums ir nepieciešama arī kopēji kritēriji. Un tas ir tas, ko esmu ierosinājusi savā uh, atzinumā, ierosinu uh, kopējus kritērijus, lai mēs varētu uh, gaisināt jebkādas šaubas uh, dalībvalstu vidū. Un no sākuma mums ir jāgarantē, lai sabiedrībai nebūtu ne mazāko šaubu par šādu sistēmu. Un otrkārt, Kas ir eh, jādara saistībā ar neatbilstībām? Jā, ir skaidrs, ka transportētājs neatbilst kritērijiem, tad, eh, manuprāt, mums būs jābūt ļoti stingriem. Eh, šādes, šāds transports ir uzreiz jāaptur, ir jāsagaida, kad transportētājs atbildīs visiem kritērijiem, un tikai tad viņš varēs turpināt transportēšanu. Tad, tā kā šī ir Eiropas Savienības vienotā sistēma, es uzskatu, ka ja ir kādas neatbilstības, tad visām dalībvalstīm ir jāsņem informācija par to, ne tikai valsts, kurā šis transports ir noritējis. Tad vēl. Mums ir jānorāda uz to, ka problēmas un neatbilstības var rasties pašā certifikātu izdošanas procesā. Līdz ar to tas uh, nozīmē, ka līdzās uh, iespējai, ka transportētājs neatbilst kritērijiem, pastāv arī iespēja, ka mm, neatbilstības ir uh, regulējošās iestādes līmenī. Un tas ir kas tāds, uz ko es esmu norādījusi savā atzinumā, un, manuprāt, uh, mums šajā ziņā vajadzētu būt ārkārtīgi vērīgiem. Jo tā ir, tā ir runa par uzticēšanos par uzstēšanos no sabiedrības puses. Un vēl viena lieta. Attiecībā uz likumdošanas vienkāršošanu, manuprāt, mums ir jāgarantē, lai likumdošana nav pārāk sarežģīta. Jāsaka, ka es īpaši eh, neesmu uh, eh, par elastīgiem termiņiem. Manuprāt, termiņiem ir jābūt ļoti stingriem ir skaidri arī pateicis manā atzinumā, kādiem ir jābūt šiem termiņiem, un es arī ierosinu, lai attiecībā uz sistēmas funkcionēšanu komisija ziņot parlamentam eh, eh, pirmoreiz eh, trīs gadus pēc šīs, tie, šī tiesība atstāšanās spēkā, un tad katrs piecus gadus. Tas ir iemets, un es gaidu jūs komentārus. Paldies! Paldies! ēnu referenti. Donim Anders vārdā uzstāsies Kristēvis. Ah, sorry, Chris, sorry. Yep. Uh, Linda will replace Pavel Pok. Linda aizstās Pavel Poku. Um, Kokakungs man eh, lūdza aizietot eh, viņu, viņš atvaino, atvaino, atvainojās, ka šodien nav klātsošs, viņš vēlas pateikties referentai par viņas eh, priešlikumu. Viņš vēlas teikt, ka viņš piekrīt paskaidrojumu rakstam, un viņš cer, ka būs tālākas diskusijas. Laimīgā kārtā šodien nav bijuši nekādi negadījumi saistībā ar radioaktīvo vielu transportu, bet uh, Šajā ziņā mums ir jāgarantē, ka situācija joprojām paliek šāda, ka tā ir droša. Vides eh, standārti ir jāiekļauj tiesību aktos, Un ir jāpiemērojas augstākie standarti, eh, lai eh, minimizētu negadījumu iespējamību. Ir jāaizsargā sabiedrība no radiācijas briesmām. Un līdz ar to radioaktīvo vielu transports ir prioritāte. Un Eh, cilvēki ir jāaizsargā arī no briesmām, kas radās no jonizējošā starojuma. Ēnu eh, referents uzskata, ka katrai eh, dalībvalstī ir jāpatur tiesības regulēt vai aizliegt radioaktīvo vielu transportu savā teritorijā. Balstoties uz drošības apsvērumiem, kā arī uz nacionālās drošības apsvērumiem un vidas aizsardzības apsvērumiem. Un viņam ir jautājums, kur varbūt arī komisija varētu atbildēt, Priekšlikums attiecās uh, uz uh, pārādātājiem, kuri transportē radioaktīvās uh, vielas no trešās valsts uz Eiropas Savienību un no Eiropas Savienības uz trešajām valstīm. Un, tas viss attiecās tikai uz ceļu transportu, bet kā paliek ar radioaktīvajām vielām, kas tiek transportētas pa gaisu vai pa jūru, kas viņus kontrolēs šos pārvadātājus? Un viņš arī saka, ka, protams, mums ir nepieciešama atbildīga stratēģija, Eh, lai mēs atbrīvotos eh, no visiem eh, mm, mm, ar, atkritumiem, kas ir saistīti ar atomenerģijas radīšanu. Un viņš vēlas pateikties referentei un cer, ka būs veiksmīga sadarbība. Paldies, tagad Kris Dēvis. Mendes, Mendes. Paldies. Mendes kungs ir lūdzis man nolasīt runu. Viņš šodien nevarēja ierasties. Īstumā. Eh, viņš atbalsta komisijas priekšlikumus eh, vienotāja reģistrācijas sistēmai, kura var samazināt administratīvo slogu un kas var garantēt eh, augstu aizsardzību pret veselības riskiem. Un tādā veidā var izvairīties no dažādas interpretācijas dalībvalstīs. Un viņš arī atbalsta priekšlikumus Jordānas kundzes priekšlikumā Tātad eh, pasākumus, kuriem ir jāgarantē, ka tad, ja pārvadātājs neatbilst eh, kritērijiem, tad eh, dalībās kompetentā iestāde var pārtraukt radioaktīvo vielu transportu. Kā arī viņš atbalsta priekšlikumus attiecībā uz harmonizētiem kritērijiem, kurus ir ierosinājusi referente. Un vēl viņš ierosina, kā var būt papildus grozījums, kurš, kura mēs būtu pieprasīti dalībvalstīm, kuras reģistrē pārdītājus, eh, eh, ka viņiem ir jāatjauno eh, sava reģistrācija gadījumā, ja kādas šābas par veselības riskiem. Un kopā viņš atbalsta Jordānas kundzes veikto darbu un uh, sola uh, veiksmīgu sadarbību no viņa puses. Paldies! Mišela Revasī, bet. Mišela Revasī. Paldies, priekšstādātāj kungs. Paldies referentiem par priekšlikumu, bet es domāju, ka problēma ir daudz nozīmīgāka nekā tikai transportētāja reģistrācijas jautājums. Es domāju, ka būtībā mums jābūt ir ārkārtīgi vērīgiem attiecībā uz risku profilaksi. Pirms mēneša a, Francijā no a, sliedēm noskrēja dzelzceļa vagoni ar radioaktīviem radioaktīvām vielām. Un vai nevajadzētu padomāt arī par konteineriem, kas būtu uh, spējīgi izturēt ugunsgrēku un arī satricinājumu? Arī jābūt arī ir ļoti vērīgiem attiecībā uz uh, vagonu apstāšanos uh, stacijās San Albērā, Droms departamentā bija uh, nelaimes gadījums. Un, uh, Uh, radioaktīvas uh, atkritumus saturošie konteineri bija novietot arī zālēs, kur cilvēki gaidīja nākošo vilcienu. Un cilvēki bija tūmā šiem vagoniem. Bez tam caurskatāmības jautājumā ir ļoti nozīmīgi, lai transportētājiem būtu visi dati par uh, šīm vielām, jo nu, nav tāds pats iespējamais starojums kā izmantotiem uh, Uh, degvielas elementiem, piemēram, kastoru transportos un arī citiem ar vājāku starojumu uh, apveltītiem atkritumiem. Bez tam uh, Greenpeace ir apturējis transportētājs, kas transportēja uh, radioaktīvos atkritumus. Ja Greenpeace to var izdarīt, tad arī tra, uh, teroristi varētu to izdarīt. Nekas nav teikts par šo transportu um, drošību. Un bez tam kontrols jautājums. Ir ļoti nozīmīgi, lai mēs zinātu, kāds ir uh, piesārņojums šīm kastoru uh, tā sauktajiem transportētājiem. Jūs zināt, ka Francijā bija vairāk skandāli. Pārvadātāji saka, ka nav nekāda piesārņojuma pēc šīs transportēšanas, un kas būs atbildīgs, ja notiks nelaimes gadījums? EDF, CDF vai Arriva uzņēmumi vai arī transportētājs. Līdz ar to visi šie elementi ir ļoti precīzi jānoskaidro šīs likumdošanas priekšlikums iniciatīvas ietveros. Paldies, jā, tādēļ esam šeit, lai pavisam precīzi visu noskaidroki. Tagad nākošā runātājā būs Janaku Dakis. Wir sind beim Tagesordnungspunkt. Jā, Jāna Kudakis kundze. Paldies. Manā grupā atbilstā, atbalsta eh, referentes eh, eh, ziņojumu. Tas ir ļoti līdzsvarots ziņojums tādā ziņā, ka tas izveido vienotu, vienkāršotu atļauju sistēmu, un tas nāk par labu uzņēmējiem, jo viņiem ir vienkāršāk, ja ir viena atļauja, nevis dažādas atļaujas. Un tajā pašā laikā tur tiek paturētas kontrolas formas dalībvalstīm gadījumos, kad pastāv neatbilstība. Uh, un gadījumos, kad ir jāpārtrauc transports, tāpēc eh, šis, eh, šī aspekta man ļoti patīk. Un vienīgās eh, patiesās bažas, kādas man ir, un varbūt kāds varētu tās izgaisināt, man te ir atzīmēts, ka padomas juridiskais dienas ir izstrādājis ziņojumu, kurā ir secināts, ka juridiskais pamats nav pareizs. Eh, varbūt eh, kāds varētu tuvāk paskaidrot. Eh, komisija izrādāja priekšlikumu balsoties 31. un 32. panta, balsoties uz drošību. Savukārt padomas juridiskais dienests vairāk runā par kopējo tirgus darbību. Vai kāds varētu to man paskaidrot? Jo, mūsuprāt, kopumā šis ziņojums ir ļoti labs un mēs centīsimies sastrādāties ar referenti. Nākošā runātāja Grostets kundze. Paldies, priekšstādātāji kungs. Arī es gribētu sākumā sveikt uh, referentu Jordans kundzi, kas uh, ir iesniegus ļoti uh, sabalansētu ziņojumu, jo šeit mēs runājam par transportētāju reģistrācijā, kas transportē radioaktīvas materiālus, bet man ir pāris iebildes. Ja mēs runājam par drošību, drošību kopumā, uh, šeit uh, nevajadzētu uh, traucēt Eiratom kompetencei un nevajadzētu radīt uh, pretrunas. Un tāpat man liekas, ka dažas izpildu kompetences tiek pārnestas uz Eiropas komisiju, to neatbalstu. Ir arī grozījumi, tādi grozījumi, uh, par kuriem, uh, domāju, 3., 10. un 13. grozījums tos neatbalstu. Nu, gluži vienkārši tādēļ, ka ir jau likumdošanas teksti par šīm tēmām, bez tam um, 96. 13. Uh, gada Eiratom direktīva un vēl viena uh, direktīva. Līdz ar to tas apdraud arī regulētāja neatkarību. Tāpat arī sastais grozījums. Sastais grozījums paplašina dalību valstu. Uh, kompetences, un tas, man liekas, ir pārspīlēti. Šajā brīdī mēs riskējam ar to, ka uh, būs iespēja uh, ne, pēkšņi pārtraukt uh, šādu materiālu transportēšanu. Septītais grozījums, manuprāt, manuprāt ir tāda principiāla problēma, proti šīs kompetences pārnešana uz komisiju pārtraukt kādu lēmumu izpildu vai pieņemšanu. Mums ir Eiratom uh, direktīva, mums ir pamatlikumdošanas akti, un uh, manas nosauktie grozījumi ir tie, uh, kurus neatbalstu. Bet visām citādi man liekas, ka sākuma teksts ir ļoti labi sabalansēts. Paldies, nākošais runātājs Rihards Zēbers. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Atgādināšu, ka mēs esam šeit, lai kopējā drošības standarti būtu spēkā un tiktu arī paplašināti, bet nedrīkst nekādai nonivelēšanai uz uh, leju. Ir nepieciešami augstākie drošības standarti, tas ir tas, kas ir nepieciešams. Pēc tam atgādināšu to, ka ir uh, mums brīviespēja iz, izvēlēties uh, energonesējus un daudz dalību valsts atsakās no kodolenerģijas izmantošanas un no tā izriet arī tāda noteikta pamat nostāja. Uh, Par uh, transportiem, par šādiem kastoru transportiem runājot, tie arī uh, no Austrijas. Uh, šeit Austrijas nostāja arī ir jāievēro. Ja šādi transporti dotos uz Austriju, tad man liekas, ka mēs būtu ļoti pret. Uh, un uh, jāievēro to nosāju, kas negrib pieļaut šādu transportu uh, tranzītu caur viņu valstīm. Un nedrīkst arī caur, nu, teiksim, tādām aizmugurs durvēm kaut kādas noteikumus ieviest. Šeit ir uh, jāievēro subsidiaritātes princips, un tās dalība valsts, kas atsakās no kodola enerģijas, tām jāsaglabā šī izvēles iespēja. Atgādināšu arī to, ka daudzas dalība valsts, kas neizmanto šīs uh, tehnoloģijas, viņām nav tā šādu drošības aprīkojumu un nelaimes gadījumu, uh, ja būtu nelaimes gadījums, viņas saskartos ar problēmām atbilstoši reaģēt. Tādēļ jāpalīdz ir un uh, tas ir jāievēro. Tādēļ uh, nedrīkst pārāk šīs kompetences pārnest uz kopienas līmeni un ieviest šādus noteikumus. Ar to ir saistīts plašas politiskas problēmas. Paldies! Lūkšu komisiju atgriezties pie šiem starp uzglabāšanas jautājumiem. Pēc tam būs balsošana un komisijas pārstāvi lūdzu jūs uzstāties īsi. Good morning. Paldies, labrīt. No sākuma es vēlētos sveikt uh, referentes ievadu, vēlos paust arī atbalstu ēnu referentiem attiecībā uz konkrētajiem jautājumiem. Tik tiešām paradomas juridiskais dienas pagājušā nedēļā iesniedza juridisko atzinumu, kurā viņi apšāba juridisko pamatu, kāds ir 31. un 32. pantam. Un eh, mēs šobrīd eh, pārbaudam šo informāciju, tāpēc, ka mēs uzskatām, ka um, tad, tad um, ir jāpastiprina tālāk uh, drošības standarti. Uh, pārvadātājiem eh, saistībā ar sabiedrības veselību. Līdz ar to mēs nevaram eh, piekrist eh, šīm atzinumam, bet jebkurā gadījumā mēs izstrādāsim detalizētu atzinumu, kur arī apspriedīsim padomē. Un vēl viena lieta, par kur mums tika uzdots jautājums. Pirmkārt, tas ir skaidrs, ka konteineri nav šī dokumenta aptvērumā. Un galvenais. Uh, Fokus eh, šeit ir izotopa pārudē, pārudāšana medicīniskiem iemesliem, tātad no slimnīcas un slimnīcu, eh, jo tas ir ļoti liels transportēšanas veids. Katru eh, gadu ir ļoti daudz šādu pārudāšanas gadījumu. Savukārt dagvielas, ehm, kodola enerģijas dagvielas ehm, transports uz to attiecās cita, cita tiesība akti. Un līdz ar to tas netiks skatīts šajā mm, tiesībā aktā. Paldies! Paldies, tagad vēlreiz vārds referentei, vai jūs vēlaties uzstāties? Pravzaprav nimam kakšnih dodatnih komentāri. Patiesībā man nav ko piebilst. Arī man informēja par šo jautājumu, par problēmām ar juridisko pamatu, un es joprojām pētu šo jautājumu. Uh, Un ņemot vērā to, ko teica ēnu referenti, manuprāt, mēs varēsim labi sadarboties un mēs radīsim eh, kopīgu eh, viedokli. Tomēr es vēlos eh, norādīt, ka tas neatiecās uz kodolaņardīs stacijām. Šeit ir runa par radioaktīvo vielu transportu. Un visas valstis pat tad, ja tajās nav kodola enerģijas staciju, tajās tiek transportētas radioaktīvās vielas. Pat Austrijā ir pētniecības reaktors. Tā, jebkurā gadījumā, varbūt pievienotā vērtība, ko mēs šeit sniedzam. Tāpēc, kā valstis ar kodolu energos stacijām, tām ir liela pieredze, un tās var dot ieguldījumu standārtu izstrādē. Vēlreiz vēlos teikt, ka es pati neredzu nekādu iespēju, lai izstrādātu kopīgu sistēmu bez kopīgiem standartiem. Tas eh, nozīmētu pārāk lielu neuzticības līmeni, un tas tikai pasliktinātu situāciju attiecībā uz to, kā tā ir šobrīd. Un es arī uzskatu, ka eh, dalību valstīm ir jāsaglabā konkurētspēja attiecībā uz savām regulējušām iestādēm. Ir jāgarantē, lai tiesību akti tiktu kārtīgi īstenoti, un attiecībā uz atbildību par eh, šo materiālu eh, pārvadāšanu tā ir transportētāju atbildība. Tā vien, tas vienmēr ir bijis, un tas arī attiecās uz kodola energostacijām, kā arī e, citām e, riskanto tehnoloģiju e, jomām. Paldies! Paldies, Jordans kundzei! Grozījums var iesniegt līdz 11. aprīlim. Par tiem diskutēsim 6. maijā. Balsojums komitejā 29. maijā. Plenāra sēdē izskatīsim šo jautājumu 2013. gada septembrī. Līdz ar to nu, mums vēl ir laiks šo jautājumu izskatīt. Līdz ar to esam noslēguši šo, darbības, šo darbu kārtības punktu. Un tagad sveicu Šlēsvikas Holšteinas apmeklētāju grupu tie ir pašvaldību darbinieki. Un mēs tūlīt pat sāksim balsojumus. Tātad, nu, burtiski varam sākt. Mēs balsosim. par sarunu noslēgumu. Pēters Līze, referents, var kaut ko teikt. Pagaidu atkāp no Eiropas parlamenta un padomas uh, direktīvas, ar kur nosaka sistēmas siltumnīcas efektu izraisošo efektu gāzu kvotu tirdzniecībai kopienā. Paldies par visiem, kas uh, veda sarunas. Sarunas bija ļoti smagas. Īrijas prezidentūra sākumā viss noraidīja, ko mēs no parlamenta puses piedāvājām, bet esam mm, vēl daudz ko sasnieguši, it īpaši skaidrojumu par to, ko mēs sagaidām no starptautiskiem procesiem. Mēs vēlamies, lai uh, starptautiskā civilās aviācijas organizācija ICAO septembrī sasniegt ļoti skaidrs rezultātus, kas vides jautājumos būtu nozīmīgi un arī tāpat būtu nozīmīgi un ievērot Eiropas rūpniecības konkurētspējas aspektus. Un izpildot šos priekšnoteikumus, mēs būtu gatavi mainīt mūsu likumdošanu, ja nebūs progresa Tad dokumentos arī ir pilnīgi skaidrs rakstīt, tad, rakstīts tad aviācijas, jo mēs iekļausim emisiju tirdzniecības aptvērumā. Es domāju, ka rezultāti ir ļoti labi, un līdz 30. aprīlim mums jānoslēdz darbs. Citādi saskarsimies ar lielām problēmām attiecībā uz vidas jautājumiem 30. aprīlim aprīlī jābūt skaidrībai, tādēļ šodien jābalso komitejā un arī aprīlī plenārsēdē. Un liels paldies visiem, kas palīdzēja. Paldies Pēteram Līze un arī un um, sveicam par to, ka kvalitāte uh, ir saglabājusies un tajā pašā laikā ir ļoti augsta kvalitāte sasniegta. Uh, balsojums būs elektronisks un uh, tikai viens balsojums būs. Tātad sākam elektroniski balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 49 pār 8 pret. Neviens nav atturējies. Sirsnīgs veids pret ar līzi. Tagad nākošais ir Šliterkunga ziņojums, balsošana. Šeit runa iet par kuģu pārstrādu nākotnē, šis balsojums būs um, apjomīgāks, garāks. ir izstrādāti astoņi kompromisi, un mēs tūlīt pat sāksim, ja jums ir visiem balsojuma kartas, tad mēs tagad varam sākt ar kuģu balsu pārstrādi. Tātad kompromiss C2. Kas par? Pats liet rokas. Pret. Atturas pieņemts. Kompromiss C6 par. Pret atturas pieņemts. Līdz ar to kompromiss C7. Nākošā lapas puse, kas par pret atturas pieņemts. Kompromiss C1 par pret atturas pieņemts. Pārējiem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 atturas pieņemts 18 par, pret atturas pieņemts 19 par, pret atturas pieņemts 20 par, pret atturas pieņemts 21 par, pret atturas pieņemts 22 par, pret atturas pieņemts 150 par, pret atturas pieņemts. 152 par pret atturas noraidīts. Jūs gribat pārbaudīt? Bilskundas grozījumu pārbaudīsim. Jā, 153 par pret atturas Noraidīts. 155 par. Pret atturas noraidīts. 156 par. Pret atturas noraidīts. 26 par. Pret atturas. Nav īsti skaidrs, tad pārbaudīsim elektroniski 28 grozījumu, sakam balsot, vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. ir pieņemts. 158 par pret atturas noraidīts. 160 ar mutisko grozījumu par pret atturas pārbaudīsim. Pārbaudām 160 ar mutisko grozījumu. Sākam balsot. 160. Vai visi ir nobalsojuši? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Ļoti skaidri norādīts. Tad 160. bezmutiskā grozījuma par, pret, atturs norādīts. 27 par, pret, atturs norādīts. 28 par, pret, atturas pieņemts. 29 līdz 32 blokā par pret atturas norādīts. 161 par pret atturas norādīts. 162 eh, pirmā daļa par pret atturas norādīts. Otrā daļa par pret Ā, otrā daļa atkrīt. Nē, saka priekšsēdētājs. Es dzirdu, ka kāds saka, nē, nē, nē, tad balsosim par otro daļu. 162. otrā daļa par, pret, atturs norādīts. Kompromis 4 par, pret, atturs pieņemts. Četrdesmit piektais grozījums par pret. Grozījums numur 45 par. Četrdesmit piektais par. Pret. Atturs. Pieņemts. 182 par. Pret. Atturs. Noraidīts.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 pret atturas pieņemts 49 par, pret atturas pieņemts 192 par, pret atturas nav skaidri, 192 balsojam elektroniski, vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums numur 50 par. Pret atturas pieņemts. 51. par pret atturas norādīts. 52. par pret atturas pieņemts. Jūs gribat pārbaudīt, pārbaudam 52. elektroniski, vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Hm? Abgestimmt ist abgestimmt. Nobalsots ir nobalsots. Nu jā, balsošana ir pabeigta, vai jūs tagad spiežat vai ne, nav jau īpaši liederīgi tas. Nu tad pārsēdieties citā vietā un mēs atkārtosim. Ja šī balsošanas mašīna nestrādā, tad pārbaudīsim vēlreiz 53. Nē, tas nē. Tas ir 52. grozījums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 31 par, 31 pret. Nu, varbūt, ka ir biežāk jāizmanto mašīnas vai jāieļo, lai balsot ātrāk. 191. Par? Pret? Atturas norādīts. 53. Par? Pret? Atturas. Pārbaudīsim. 191. Jūs vēlaties pārbaudīt 191. Balsojam elektroniski, vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Ļoti skaidri noraidīts. 53. par pret atturas pieņemts. 194. Par to ir jābalso par. Pret atturas pieņemts. Nākošais 195 par. Pret nav īsti skaidrs. Sākam balsot. 195. elektroniski. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot, ir pieņemts. 196 par, pret, Arī nav īsti skaidrs. Pārbaudīsim elektroniski vēlreiz 198, vai visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. Norādīts. 197. par. Pret. Atturas pieņemts. 54. par. Pret. Atturas pieņemts. 55. par. Pret. Atturas pieņemts. 198 par pret atturas pieņemts. So, 199. 199 par. Pret. Atturs noraidīts. 203 par. Pret. Atturs noraidīts. 204 par pret atturas norādīts. 56 par pret atturas pieņemts. 205 par pret atturas norādīts. 57 par pret atturas pieņemts.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 pret atturas norādīts 60 par pret atturas. Tikai 10 kolēģi balsoja. Tātad balsosim elektroniski par 60. Vai visi balsojuši? Beidzam balsot. Plašs vairākums par. 61 par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 atturas norādīts. Nākošais uh, 65 par pret atturas pieņemts. 209 par pret atturas noraidīts. 66 par pret atturas pieņemts. 201 arī atkrīt. 202 grozījums par pret atturas noraidīts. 67 par pret atturas pieņemts. Grozījums 68 par pret atturs pieņemts. 69 par pret atturs norādīts. Kompromiss numur 5. Ā, jūs gribat pārbaudīt 69. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsojumu. Ļoti skaidri pieņemts. 69. pieņemts. Kompromiss C5 par pret atturs pieņemts. 217 par pret atturas nav īsti skaidrs. Eh, pārbaudam elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 39 pār 23 pret pieņemts. 220 par. Pret. Apturs noraidīts. 72 par. Pret. Apturs pieņemts. 73 par. Pret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 atturas pieņemts. 76. par. Gribat pārbaudīt 222. Elektronisks balsojums. Sākam balsot, vai visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 76. Šnelhārd kungs, vai jūs balsojāt, ja vēlreiz jābalso? 76. grozījums, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts 77. par. Pret. Atturas. Pieņemts 78. par. Pret. Atturas. Pieņemts 223 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Jāpārbauda. Jūs gribat, lai mēs pārbaudītu? Labi. Pārbaudām 223. elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Un beidzam balsot. Nu, ļoti skaidrs ir pieņemts. Atvainojiet. 220 par, pret, atturas pieņemts. 227 par, pret, atturas pieņemts. 224 par, pret, atturas pieņemts. 225 par, pret, atturas pieņemts. 228 par, pret, atturas pieņemts. 229 par, pret, atturas noraidīts. 79 par, pret, atturas pieņemts. 80 par, pret, atturas pieņemts Nav īsti skaidrs, ir jāpārbauda. Pārbaudīsim, vai viss ir nobalsojuši. Beidzam balsot. Ar plašu vairākumu pieņemts 81. par. Pret. Atturas pieņemts 232. Jūs gribat pārbaudīt 81. pārbaudām. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 232 par. Pret atturas pieņemts. 83 par. Pret atturas pieņemts. 84 par. Pret atturas pieņemts. 85 par pret atturas pieņemts 86 par pret atturas pieņemts 87 par pret atturas pieņemts 88 par pret atturas norādīts 233 par pret atturas pieņemts 92 dalītais balsojums, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. Pārbaudīsim otro daļu 92. grozījumam. Sākam balsot, un vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 234. par. Pret atturas noraidīts. 235 par. Uh, labi. Mums ir jābalso uh, par 94. jo pirmo daļu 92. pieņēma. Tātad 94. par pret atturas pieņemts. 236 par pret atturas pieņemts. Tad balsojums blokā no 95. līdz 98. par pret atturas pieņemts.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 Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Viens kolēģis vēl nobalsojas. 33 mm, pār, 28 pret pieņemts. 240 pār, pret atturas noraidīts. Grozījums numur 100 par, pret atturas pieņemts. 101 par, pret atturas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 pret atturas pieņemts. C8 kompromiss. Kas par? Pret atturas pieņemts. Tad pārējām. Grozījums 114 par. Pret atturas pieņemts 115 par, pret atturas pieņemts 116 par, pret atturas pieņemts 117. otrā daļa par pret atturas. Nav skaidrs. Pārbaudīsim 117. otro daļu. Vai visi ir nobalsojuši? Vai visi ir nobalsojuši? Tā ir, tas ir 117. otrā daļa. Vēlreiz atkārtoju, 117. otrā daļa, vai visi ir nobalsojuši. Viens kolēģis nav, bet nu beidzam balsojumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 252. Par. Divi par pret. Noraidīts. 118 par pret atturas pieņemts. Grozījums numur viens. Kas par? Pret atturas pieņemts. Otrā daļa pirmajam par. Pret atturas pieņemts.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 pret atturas norādīts 123 par pret atturas norādīts 258 par pret atturas pieņemts. Tagad apsvērums 124 par pret atturas norādīts grozījums numur 2 par pret atturas pieņemts. Grozījums 126 par pret atturas noraidīts. Numur 3 par pret atturas noraidīts. Grozījums 127 par pret atturas noraidīts. Numur 4 par pret atturas atturas pieņemts. 128. pirmā daļa par pret atturas norādīts. 100. Nākošais ir piektais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 130 par pret atturas norādīts. 7 par pret atturas pieņemts. 131 pirmā daļa par pret atturas noraidīts. Nākošais būtu 135 par pret atturas noraidīts. Numur 10 par pret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 pret atturas noraidīts 12 par pret atturas pieņemts 141 par pret atturas pieņemts 142 par pret atturas pieņemts. Pirmais elektroniskais noslēdzošais balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Uh, pirmais noslēdzošs balsojums. Kas, respektīvi, sākam balsot. Divi kolēģi nav balsojuši, tagad visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. 59 par 3 pret. Otrais noslēdzošais balsojums. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 60 par 2 pret. Neviens nav atturējies. Līdz ar to pieņemts. Sveicam Šliterkongu. Vai jūs gribat vest sarunas pirmajā lasījumā vai nē? Bet šeit vēl uzstāsies kāds. Uh, well, the compromises were brought. Kompromiss pārsvarā pieņēma un citas izmaiņas nebija būtisks, un es ceru, ka mēs varam sākt sarunas. Lūdzu, neatstājiet telpu, jo mums par to jābalso. Tas ir svarīgi, jo 2015. gadā daudz kuģi tiks pārstrādāt un citu pienākumu, tāpēc ka tvertnēm, tā kā mums nav beidzamais vilns ar kuģu pārstrādi, un to mums vajadzētu veikt pēc iespējas ātrāk. Mēs esam mainījuši komisijas priekšlikumu, bet jo oriģinālā redakcija nebūtu veiksmīga, un lai mēs to paspējam laikā, tad mūs, mēs paspēsim pirms tās lielās pārstrādes viļņi, un es ceru, ka man būs pilnvar no šīs komitejas. Thank you very much. Uh, Jaunārkungs. Mr. Šlit. Es, Šlikterkungs, es nepiekrītu. Kad mēs saņēmām šo priekšlikumu no komisijas, tad tas bija pilnīgi cits variants. Mēs to ļoti dramatiski samainījām, jo mēs dabūjām īstenošanu no Hongkongas konvencijas, bet mēs esam tagad izveidojuši finanšu instrumentu, ko mēs uzskatām, kad ir svarīgi, lai nodrošinātu mērķus, Hongkongas konvencijas mērķus, Fjellnerkungs, jūs uh, uh, par reglamentu gribējāt runāt. Mēs tagad esam balsojumā. Ja jūs gribat runāt par reglamentu, ļoti labprāt, bet nu šeit nesāksim vēlreiz diskusijas. Tas viss jau ir izdiskutēts. Jautājums tikai par reglamentu. Vai jums ir jautājums par reglamentu? Nē. Vai Kristēvis par reglamentu? Referents vai ir prezidentos kāda viņa reakcija? Vai viņi grib sarunāties ar mums? Nicht. Um Mums šodien nav noteikti par to jābalso. Ja mēs šodien par to balsojam, tad uh, kolēģim Karlam Šliteram ir nepieciešams kvalificētais vairākums, proti 35 kolēģiem ir jābalso par. Un tieši par šo jautājumu mēs tagad runājam. Vai jūs gribat šodien par to balsot, Šliterkungs, jā vai nē? Yes, I would. Jā, es vēlētos, lai būtu balsojums, un Kris, es esmu bijis kontaktā ar īriem par sarunām ar, ar parlamentu. Viņi zina un viņi ir inter, ieinteresēti. Jā, labi, tad uh, balsosim. Šodien pēcpusdienu mēs visi tiksimies. Un ir tikšanās ar nacionālajiem uh, parlamentiem, ar uh, vidas uh, politiķiem. Lūdzu, visi tie, kas tagad grib iet uh, no zāles ārā, lūdzu, paņemiet uh, visas savas lietas līdzi, jo zāli pilnībā pārveidos un personīgie dokumenti uh, vai arī personīgās lietas ir jāņem līdzi. Bet, nu, ja es šādu paziņojumu izteikšu pēc balsojuma, tad jūs to nedzirdēsiet. Bet tagad mēs balsojam par mandāta piešķiršanu un ir nepieciešams kvalificētais vairākums. Elektroniskais balsojums, sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Vai visi ir nobalsojuši? Vai visi ir nobalsojuši? Divi kolēģi nav nobalsojuši, bet beidzam balsot. Divi kolēģi nav balsojuši, bet nu, katram pašam bija jāpieņem lēmums. Līdz ar to mandāts nav piešķirts. Mandāts nav piešķirts bet nu vienalga sveicu kolēģi Šliterkongu par viņa a, ziņojumu un tagad a, nākošais darbkārtības punkts. Jā, mani dāmas un tēni, bija cenītās dāmas, godātie kungi. Turpināsim darbu kārtības izskatīšanu. Septītais punkts. Veselības problēmas, kas saistīts ar trešās un ceturtās paudzes kontracepcijas tablešu lietošanu. Šodien ir paredzēta viedokļu apmaiņa ar komisijas pārstāvjiem un Eiropas zāļu aģentūru. Sveicu mūsu viesus, Reinas kundzi un Votijona kungu. Pirmais uzstāsies Votijona kungs, un pēc tam nākošā runātāja. Lūdzu, jums vārds. Uh, thank you very much. Man. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu pateikties komitejai par iespēju dot jums jaunākos informāciju par pārbaudi, pārskatu, kur, kur par jauniem kontracepcijas tabletēm. Man ir ievad teikums par kontracepcijas zālēm, kam ir divas zāles, un tas ir pakāpināti risks ar tromboembolismiem, un mēs gribam uzsvērt, ka mūsu saprašana no benefitu un riskiem, labumu un riskiem ir auguši pa gadiem, un kā pierādījumi ir vākuši savākti, un viņi ir regulatori ir veikuši attiecīgās darbības pēc šīs informācijas. FRAC e komitejas, kas tika uzstādīta pagājuši gadu no īstenot farmakoloģijas likumdošanu, viņi pas riskiem un labumiem no hormonu kontracepcijas tabletēm un kādas atbildes ir dots no regulējušām iestādēm, un tad es beigšu ar patreizējo status par pārskatiem. Thank you, Madam Chairman. And... Paldies, priekšsēdētāji, un labrīt! komitejas dalībniekiem. Es gribētu īs ieskicēt, kas ir zināms par labumiem un riskiem, un es arī sāstīšu par Dajēnu, un kā jauni pierādījumi ir izvērtēt no regulatoriem, un kā padomu par riskiem ir uzlabot laiku, un kādas pasākumi veikt, lai minimizētu risks. Sam kontracības tablets ir efektīvi, lai ierobežot grūtniecību. Risks, kad nomirs no dzemdas kakla vēzis, ir samazināts un veikts kopējo hormonu ir arī saistīts ar kolorektālo vēzi. Būtu pakāpināts risks par vēzi, un tas neietekmē miršanas likmes, bet visi lietotāji bija daudz mazāks miršanas gadījums, bet kopējais hormonālā kontracepcijām ir riski. Tāpēc, kad pamat risks tiem, kas tām sievietēm, kas neizmanto tablets, ir maz, tātad papildus risks ir arī maz. Un tātad, ja ir desmit tūkstoši sievietes, kas nav kopējā hormonālā riska, varbūt vienai būs e, embolisms. Tas var būt, būt vienai vēl papildus. Tātad trešais un ceturtās paudzes tablets ir arī saistīts ar, ar embolismiem, un tad tas ir divreiz vairāk nekā otrās paudzes. Tātad varbūt četrām būs trombas no desmit tūkstošu sievietēm, kas ir grūtniec, varbūt sešas piedzīvos trombu. Tātad visu labumu no visiem kontracepcijas līdzekļiem pārsniedz viņu riskus. Ja mēs runājam par Dajānu, tad ir papildus androgēns, tātad apstiprinātā lietojums dalību valstīs ir dažāda, bet viņiem ir līdzīgām androģenām sistēmām, tāpēc, ka viņš ierobežo grūtniecību, tad produkta informācija atspoguļo šo, bet tas nav apstiprināts šādam lietojumam. Mazais risks no Tromba, no Diana ir skaidri norādīts informācijas un informācijās sievietēm, līdzīgi kā kontracepcijas tabletes. Tātad kā tad ir regulatorās iestādes ir reaģējuši uz sieviešu kontracepcijas zālēm? Atbildība riska komitejai ir pārbaudīt visus jaunos pierādījumus, kas varētu ietekmēt līdzsvaru starp risku un labumiem, kas ir lietots medicīniskās, un lai samazinātu risku. Tātad es gribētu norādīt uz galvenajiem regulas vairākumiem. Tātad varbūt. Generation combined hormonal contraceptives. Then in 2000... Savukārt 2009. Uh, uh, gadā tika lūdzēts uh, pētījums, un tas arī atbilda rekomendācijām. Savukārt nesenāk 11. gadā bija jauni pētījumi, kuri koncentrējās uz vēnu trembo embolozes risku saistībā ar 4. paaudzes tabletēm. Un Eiropas um, medicīnas aģentūras komiteja Eh, norādījusi to, ka pastāv eh, risks otrām eh, paudzes tabletēm, kas ir līdzīgas trešās paudzes tabletēm, savukārt vēlāk kļūst zinām dati no Dānijas, no ASV, un tie arī atbilda šīs te, komitejas viedoklim. 12. gadā savukārt kļuva publicētas vairākas citas publikācijas, kur bija runa par risku. Uh, Eh, par eh, citiem eh, koncepcijas veidiem. Un visi šie jaunie dati ir pārskatīti uh, farmakoloģijas uh, riska pār, uh, pārlūkošanas komitejā. Uh, tomēr uh, šī jaunā sistēma nav reaģējusi, uh, tā ir uh, bijusi uh, aktīva vācot informāciju uh, no Eiropas zāļu aģentūrām, no dažādām datubāzēm, uh, arī attiecībā uz uh, um, pētījumiem par uh, zālēm. Un ir e, pieejami e, pētījumi e, par zāļu parakstīšanu trīs Eiropas Savienības dalībvalstīs. Un kādi ir regulējušie pasākumi, kuri pastāv, lai samazinātu uh, risku vēnu vēn tromboembolozai. Uh, eh, galvenie uh, pasākumi balstās uz uh, to, ka tiek uh, sniegta skaidra informācija, uh, kurā tiek uh, apkopoti uh, produkta uh, īpašības, uh, kā arī uh, tiek izstrādāts uh, buklets, uh, lai veicinātu uh, informācijas izplīšanos un arī sievietei būtu uh, vairāk informācijas par zālēm. Un uh, pateicoties uh, Eiropas eh, Savienības eh, eh, tiesību aktiem ir aizvien vairāk pētījumu un informācijas, kas liecina par to, ka zaļa turēšana ir skaidrāka un ir skaidrs, ka kombinēto kontracepcijas līdzekļu līdzsvars ir veiksmīgs, tas attiecās arī uz trešās un ceturtās paaudzes kontracepcijas līdzekļiem. Drošība tiek ļoti kontrolēta Eiropas Savienībā tiek um, novērtēts risks, eh, līdz ko eh, tiek izlaists jaunas zāles, e, tiek eh, detalizēta informācija sniegt par produkta īpašībām, e, sievietēm tiek sniegt arī papildus informācija, lai viņas varētu pieņemt labu izvēli, izvēlētos koncepcijas līdzekļus. Un Uh, tiek izmantot arī dati uh, no Eiropas uh, farmo vigilantes komitejas, un tas viss tiks arī publicēts. Savukārt tagad došu vārdu Vatjona kungam. Paldies! Noslēgumā vēlētos teikt, kā man ir informācija eh, par pārskatiem. Ir eh, divi eh, pārskati, kuri paralēli tika publicēti. Pirmais ir attiecībā uz kombinētajām koncepcijas līdzekļiem. Tas tika publicēts šī gada 5. februārī pēc Francijas aģentūras um, um, pētījuma par kombinētajiem kompetencijas līdzekļiem. Uh, ir skaidrs, ka uh, pirmā līnija ir negatīva, ierobežojumi attiecās uz otro līniju. Nevajadzētu uh, tur būt nekādām uh, kompensācijām, sakot ar šī gada aprīli. Un šai sakarā aģentūra, sadarbojoties ar komiteju, viņi uh, nolēma paplašināt eh, šo eh, atsauci, tāpēc, ka ir arī citas eh, zāļu veidi, kā piemēram plāksēri, kur šobrīd netiek iekļauti, un līdz ar to tas viss tiek iekļauts arī šajā atsaucē. Un šobrīd mēs risinām jautājums, kas ir uzdoti visām iesaistītajām farmaceitiskajām kompānijām, un mēs gaidām informāciju no viņām. Eh, ir arī eh, cita informācija saņemta un ir svarīgi, lai pārskats, eh, kurš kur uz, uzņemsies Eiropas zāļu aģentūra, tas nebalstīsies tikai uz informāciju, kuru sniedz farmakoloģiskās kompānijas, bet arī citi informācijas avoti, un mums būs pieejami rezultāti no pieciem zāļu datēšanas pētījumiem, kuri uh, atvainojiet, no diviem pētījumiem, kuri ir veikti piektās dalība, dalībvalstīs. Un tas uh, uh, sniegs uh, informāciju uh, sabiedrībai, un uh, tam būs ļoti liela informatīva nozīme, un tas viss tiks ņemts vērā. Tam papildus uh, mēs šobrīd pārstāvam mūsu datubāzi, uh, tātad farmakovigilants datubāzi, uh, Uh, ir jābūt informācijai par uh, visiem produktiem, kas ir apstiprināti uh, Eiropas Savienībā. Uh, šobrīd ir runa par 3,9 uh, miljoniem, un tas viss šobrīd tiek pārskatīts. Un papildus tam uh, mēs arī veiksim uh, pētījumu par visu publicēto literatūru saistībā ar šo konkrēto tematu. Un mēs esam arī uh, ierosinājuši uh, Eh, izsniegt informāciju eh, vairāk kā 200 eh, partneriem no ANSEP, kas ir EMAS iniciatīva, tas ir Eiropas farmakovigilances un farmakoepidemioloģijas centri. Viņi veic pētījumus, mēs esam viņiem lūguši, vai viņiem ir kāda būtiska informācija un kādi pētījumi, kas ir izrādījies noderīgi. Un mēs arī vēlamies pabeigt diskusijas Eh, prāka līmenī šī gada jūlijā. Eh, Pirms eh, šīs sanāksmes mums būs arī ad hoc ekspertu grupa sanāksme un skatīsimies uz pieejamām zināšanām Eiropas Savienības ietvaros. Kādas, kādu informāciju viņi var sniegt par konkrēto jautājumu. Tā kā šai procedūrai jāsako re, praka novērtējumam par konkrētiem produktiem, tad uh, mums ir arī jāiesaista uh, komiteja uh, par uh, zāļu uh, produktiem, un uh, viņiem ir jāizdod savs atzinums uh, 30 dienas pēc praka novērtējuma, tā ka mēs uh, ņemsim vērā uh, praka novērtējumu. Uh, un uh, šī uh, saruna iznākuma šī gada, uh, sai, uh, šī gada septembrī. Attiecībā uz uh, Dajenu uh, tā ir atsevišķa procedūra, kas ir uh, sākta šī gada 4. februārī. Uh, Francija uh, to ierosināja pēc uh, lēmuma pārtraukt uh, Eh, šo produktu tirzniecību. Eh, Diana un tātad ģeneriskās zāles eh, šī gada aprīlī. Un iemesls, kāpēc Francija šādi rīkojās, ir tas, ka tā uzskata, ka piņu problēmas risināšana ir negatīva un ka um, ir pieejami citi produkti, ar kur palīdzību var risināt piņu problēmu. Eh, kā jau eh, teica eh, doktora Reina, mums ir jāņem vērā, saistībā ar dienu, norādes no Eiropas Savienības puses. Un, un šis, tad, tad, šī zaļa parakstīšana var būt ārkārtīgi dažāda. Dažkārt tas tiek izrakstīts piņu ārstēšanai, cit, citkārt kā kontatīvs līdzeklis. Uh, Un šajā uh, gadījumā procedūra ir daudz īsāka, tāpēc, ka jaunā uh, eh, tiesība akta, kur stājās uh, gadā pagājušā gadā, mums uh, dod tikai 60 dienas, lai mēs varētu to visu pārskatīt. Un līdz ar to šobrīd mēs uh, sagaidām secinājumu no praka puses uh, tā um, māja sanāksmē. Un pēc uh, šīs uh, sanāksmes mums uh, nāksies uh, doties uz. Uh, CMDH, uh, kas ir um, apusējās atzīšanas komiteja, uh, Ir skaidrs, ka šobrīd eh, nav eh, kāda centralizēta iestāde šajā novērtējumā iesaistīta. Un arī šeit būs atkal ekspertu grupa, eh, kura šobrīd ir paredzēta sanāksme 26. aprīlī. Tad attiecībā uz kombinētajiem koncepcijas līdzekļiem ir jāpārskata farmakovigilances dati saistībā ar Dajanu Un kas ir eh, jauns eh, šajā eh, atsaukumā, tas, ka mēs esam to padarījuši pieejam sabiedrībai, līdz ar to katrs, kurš vēlas dot kādu ieguldījumu šī te pārskata kontekstā, var to arī darīt. Un līdz ar to mēs šeit konkrēti runājam par ekspertiem un, un, un sabiedrības pārstāvjiem. Uh, Un arī šobrīd mēs saņemam dažādus eh, ieguldījumus no viņa puses. Eh, Priekšsēdētājas eh, kundze, šobrīd es arī vēlētos beigt savu uzstāšanos. Herzlichen Dank! Sirsnīgs paldies! Emijā par ievadvārdiem. Paldies Rēns kundzei un uh, Biotonu kungam par ievadvārdiem. Tā ir ļoti interesanta tēma, daudz pieteikumu, mums ar tiem vēl jāiepazīstas, bet tie arī ļoti nozīmīgi diskusijai. Šodien tādēļ došu vārdu uzreiz komisijai Hūrišer kundze, lūdzu. Thank you very much, Madam Chair. So... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jūs jau esat dzirdējuši daudz par procesiem, kas pašreiz notiek un par zinātniskiem vērtējumiem, kas pašlaik notiek vai pagātnē ir noticis. Atgriežoties pie komisijas lomu šajā procesā, ir svarīgi nodrošināt, ka šis pārskatu process un vispārējie procesi seko līdz Eiropas likumdošanai un nu pat ieviestā jaunā likumdošana. Tā kā mēs sekojam procesam, ka mēs esam iekļaujamies pa, pašreizajā likumdošanā. Kad reiz, kad vērtējums ir pabeigts, tad mūsu loma ir nodrošināt vienotu ieviešanu procedūram, kas ir ieteikts. Tas ir ļoti svarīgi uzsvērt, kad pārskatu process tiks beigt, pabeigta, tad mums būtu harmonizēta pasākumi visā Eiropas Savienībā. Daži svarīgi faktori ir parādījušies un pie, ir tik pieminēti, un es gribu atgriezties pie tiem. Ir ļoti svarīgi šajā kontekstā par medicīnas produktu au, autorizāciju, tad lielākā daļa produktu, kas tiek pārskatīti, ir valstis, valsts līmenī apstiprināti, Un to ir svarīgi atcerēties, jo tas atspoguļo procesu, kas ir juridiski vajadzīgs pārskatam. Vēl otrs, ko jāatcerās, ir steidzamība darbībai. Un to viens no tiem procesiem ir steidzamības procedūra, kur komiteja ļoti maz laika pārskatīt visu informāciju. Un tas ir apskatīt franču iestādes lēmumu apturēt, kas noteikti vajag steidzamības procedūru salīdzinot. Cita procedūra dod mums drusku vairāk laiku, lai veiktu pārskatu, un jūs esat uh, dzirdējuši pa visiem datiem, kas jāpārskat. Tātad tas ir ļoti labi, kad padziļināt pārskats var tikt veikts. Runājot par autorizācijām, tā, tā divas, pro, divas procesi, kas ir jāizseko, bet beig gal galā nav svarīgi, vai mums ir procedūra zem CHP vai koordinācijas grupai dalību valstīs, bet, kā jau es teicu, tad būs harmonizēti un saistoši rezultāti. Un ko mēs tagad redzam, ir nu pat atjaunotā farmakovu uz, uzmanības likumdošana, kas tagad, tagad tiek iz, izvērēta. Paldies! Herzlichen Dank, Frau Sirsnieks. Paldies, Julišķer kundzei. Mēs esam uzklausījuši zinātniekus un arī uh, komisijas viedokli. Līdz ar to tagad sāksim diskusijas. Septiņi runātāji ir pieteikušies uh, Linda Makevana, Francijas Grustete, Mišela Rivāzi, Anna Rozbaha, Dagmāra Rudbērenta, Ester Delanga un Anna Zaborska. Linda Makevana, lūdzu. Es gribēju ieteikt, kad mēs paklausītos Francoāzes tekstu, jo viņi varētu mums dot jaunāko, kas notiek Francijā, trus to vēsturi, kāpēc viņu izslēdz no tirgus, un tad es turpināšu tālāk. Tas došu viņai vārdu. Viņa zina visu par šo jautājumu. Ok, Francoāze, viņa tas so inš... Jā, labi. Tad lēmums ir tā pieņemts. Lūdzu, Francoāze. Jā, labi. Es mēģināšu paskaidrot ļoti ātri. Ir eh, Diana 35 eh, zāļu eh, izplatīšanas pārtraukšanas lēmums Francijā bija atklāts, ka ir daži uh, nelaimes gadījumi, bet tas ir vienmēr bijis zināms jau gadu desmitiem, kopš šis kontracepcijas medikaments eksistē. Vienmēr zināja, ka ir daži riski saistīti ar asinsvadu sistēmu. Nu, ir tādi uh, emocionāli lēmumi, bet vienmēr uz tiem klausīties, tas ir ļoti bīstam, jo divi ar pus uh, miljonu sieviešu Francijā izmanto trešās un ceturtās um, paudzes kontracepcijas tablešu lietošanu, un tā ir puse no um, tām uh, zāļu lietotājām, kas lieto šos orālos kontracepcijas līdzekļus. Un ir, nu, praktiski tāda tā kā panika pat izraisījusies, un jautājums tiek uzdots, vai man uzreiz ir jāat Um, jāpārtrauc uh, lietot šis līdzeklis. Tad um, tika veikts skaidrošanas darbs, uh, mediķi iesaicījās, un mēs zinām, ka priekšrocības šai orālai kontracepcijai ir daudz lielākas nekā riski zinot uh, to, ka nevēlama grūtniecība, ka tai var būt daudz dramatiskākas sekas sievietēm. Un atgriežoties, teiksim, pie konteksta, jāsaka, ka bija iesniegts pieprasījums pārtraukt lietošanu. To iesniedz Francijas veselības aizsardzības ministrs un pārtraukt izplatīšanu. Un, protams, Eiropas zāļu aģentūras, aģentūra tika iesaistīta, un tas notika tādos ļoti īsos termiņos. Un es kopā ar dažiem kolēģiem biju Londonā, runāju par šo jautājumu ar dažādiem Eiropas zāļu aģentūras ekspertiem, un es gribētu teikt, ka ievērojot uh, šo panikas uh, vilni, mums ir nepieciešama ātra atbilde, bet es gribu uzsvērt to, ka orālās kontracepcijas līdzeklis ir medikaments. Un tie, kas parakst šādas zāles jau no pašas šo zāļu lietošanas sākuma, zina, kādi ir riski un var novērt, novērtēt katrā atsevišķā gadījumā attiecībā uz sievieti jaunu, netik jaunu, kas vēlas lietot uh, kontracepcijas orālo līdzekli, tad ir iespēja uh, veikt diagnozes noteikšanu, vai šī persona, kas ir pie ārsta, vai ir saistīta ar kādiem riskiem, piemēram, um, ģenētiskiem riskiem, ir kas uh, mantot šajā uh, ziņā, ir kādas slimības bijušas, vai arī tādēļ, ka persona varbūt smēķē, vai ir saistīta ar kādiem citiem riskiem. Nu, katrā gadījumā ir ļoti labi zināms, ka sievietes, kas smēķē, ka tā ir. Uh, ka tas ir aspekts, ko nevajadzētu saistīt ar šie, šo kontracepcijas līdzekļu lietošanu. respektīvi ir jāsniedz ļoti skaidra informācija, un tie, kas ir prezidijāti, arī par to runāja, arī komisijas pārstāv uzsvēra, ka ir nepieciešams atsaukties uz uh, mūsu tekstiem. Mēs esam par farmakovigilāns pieņēmuši teksts, ievērosim mūsu pašu pieņemtos dokumentus un sniegsim uh, informāciju. Es domāju, ka to loma, kas parakst šīs zāles šajā gadījumā, ir ārkārtīgi nozīmīga. Uh, Mums ir ļoti ātri jānosaka uh, mūsu līnija, jo nu, praktiski ir jāpārtrauc šis nedrošības. Uh, šīs nedrošības sajūtas sievietēm Francijā, varbūt arī citās dalību valstīs sievietes jūtas nedroši. Un uh, vai šo zāļu pārakstīšana uh, šī trešās un ceturtās paudzes kontracepcijas uh, tabletēm, vai tā ir jāturpina. Tagad par um, zālēm Diāna 35. Es gribētu no Eiropas zāļu aģentūras dzirdēt to viedokli par Francijas zāļu aģentūras lēmumu pārtraukt šo zāļu izplatīšanu. Nu, manā skatījumā tā ir kļūda. Un es gribētu, lai te, šeit tiek runāts skaidra valoda, lai tiek teikti skaidri vārdi. Ir jānoskaidro situācija, un tas ir uh, Uh, izšķirīgi visām sievietēm Eiropā, kas lieto šī veida kontracepciju. Paldies! Paldies, Francozai! Tagad Linda Makevan. Yes, to... Paldies, es tikai uh, vēlējos uh, saprast attiecībā uz Francijas situāciju. Mēs pirms vairākām nedēļām ar Eiropas zāļu aģentūru jau to runājām. Uh, Eh, kolēģi eh, varbūt ir pamanījuši, ka šobrīd ir tikai eh, viens vīrietis mūsu vidū. Tas liecina varbūt par to, ka kontracepcija tiek uzskatīta tikai par sieviešu problēmu, un mums tā ir jādisku, jāizdiskutē savā starpā. Es domāju, tā arī tiešām ir. Paskatieties apkārt. Es vēlējos uh, uzdot jautājumu par teikto Jūs eh, mums sniedzāt ļoti noderīgu informāciju par eh, pirmās eh, un otrās paaudzes kontracepcijas līdzekļiem. Un jūs arī teicāt, ka trešās, ceturtās paaudzes līdzekļiem ir augstāks risks nekā otrās paaudzes līdzekļiem. Tas var, var radīt problēmas. Tomēr kāpēc tādā gadījumā ir šī te, trešā pauze? Ja tas tā ir un trešā pauze ir riskantāka, Vai eh, kaut kādā citā ziņā eh, šīs trešās paaudzes līdzekļi ir labāk par otrās paaudzes eh, līdzekļiem? Šis ir dabisks jautājums, kur uzdos sievietes un ārsti. Kāpēc trešā, ceturtā paudze, kāpēc tā vispār ir, kāpēc mēs to atļāvām, ja otrās paudzes koncepcijas līdzekļiem ir, ir zemāks risks? vai arī tur ir kādi citi indikātori iesaistīti. Tad otrs jautājums ir par šo te decentralizēto pro, eh, produktu un eh, dažādajām eh, indikācijām. Francijā bija uh, problēma uh, par uh, to, ka šis līdzeklis Diāna netika izmantots konstatīviem nolūkojiem. Es domāju, Eh, kā mēs eh, varam virzīties priekšā šiem dažādajiem eh, indikatoriem, jo vairums eiropiešu būtu šokēti uzzinot, ka pacienta brošūrā Francijā ir teiks kaut kas cits nekā tas, kas ir Francijā vai Vācijā. Visur vajadzētu būt vienai informācijai, jo tas ir pilnīgi viens un tas pats produkts. Es jau iepriekš esmu runājusi par Eh, problēmām, kas saistītas ar bērnu zālēm. Dažas no tām ir atļautas, citas eh, nē, eh, dažādās valstīs, un cilvēks ceļojot saprot, ka pasā šāda problēma. Ko mēs varam darīt? Jo sevišķi, ņemot vērā to, ka parādās aizvien jauni jautājumi. Un pēdējais jautājums, vai ir vēl kādas citas valsts, kuras ir ziņojušas par jaunām problēmām, kuras ir saistītas ar orālās koncepcijas līdzekļiem? Uh, Jūs teicāt, ka ir panākusi jauna informācija. Vai ir zināš, zināms par kādu citu dalībās, kur saka, ka mums ir e, jaunas blaknes e, koncepcijas līdzekļiem, izņemot Franciju? Paldies. Šeit e, prezidijā tika pierakstīti visi jautājumi. Tagad nākošā runātāja Mišela Rivāzī. Paldies, priekšsēdētājs Komis. Nu, Linda uzdeva jautājumu, un es došu precīzi datus par Franciju. Sākumā šis skandāls uh, sākās pēc uh, sūdzības Marija Lāra iesniedza uh, sūdzību, jo uh, viņa saslima un uh, viņa izmantoja, viņa lietoja ceturtās koncepcijas paudzes uh, tabletes un 700 uh, sūdzību, uh, 700 sūdzību bija iesniegta pēc uh, trombozēm. Francijas uh, medikamentu uh, Zāļa aģentūra uh, publicēja pētījumu. 4 miljoni 400 uh, uh, sieviešu tas skar, un kopumā pār par 2000 sieviešu ir saskārušās ar uh, trombozēm, un uh, um, 20 bērni priekšlaicīgi dzimuši. Ja, tas arī ir saistāms ar kontracepcijas uh, tablešu lietošanu, 14 miruši no tiem. Tātad uh, 20 eh, bērnu kopā ir, augļu kopā ir gājuši bojā. Un es esmu satraukta par to, ka ir nepieciešams bija iesniegt šos, šīs sūdzības, lai vispār jautājums par trešās un ceturtās paudzes kontraceptīvu tablešu lietošanu notikt. Ja paraugamies uz ASV, ASV tagad ir 13500 sūdzību ir iesniegtu saistībā ar ceturtās un trešās paudzes kontracepcijas tablešu lietošanu. 2011. gadā jau uh, tikta. Uh, Um, tika sista trauksme un uh, uzdots jautājums, kādēļ jaunām sievietēm tiek šīs zāles parakstītas, viņām nav nekāda problēma ar um, smēķēšanu vai kādiem citiem uh, riska faktoriem, bet viņas saskars ar šīm uh, asinsvadu uh, slimību problēmām. Un tas ir ļoti, ļoti nozīmīgi. Daudz sieviešu lieto šos, uh, šīs koncentrācijas tabletes un uh, saslimt. Un tādēļ gribu uzdot uh, jautājumu Eiropas zāļu aģentūrai. Kā tiek brīdinātas uh, dalībvalsts 13500 sūdzību uh, ASV, tāpat arī uh, Šveicē, piemēram, uh, tika brīdināti lietotāji, bet šeit nav nekāda riska izvērtēšana bijusi par trešās un ceturtās paudzes kontracepcijas tablet tabletēm. Nākošais. Uh, Ir uh, problēma ar zālēm uh, Diana 35. Ir jābūt ļoti skaidrām, uh, skaidrām nostādnēm. Diana 35 tika uh, dota atļauja šīs zāles lietot, lai ārstātu akni, bet ne kā kontracepcijas līdzeklim. Un pēdējais pētījums par šīm zālēm ir 113 uh, trempozes un vēnu saslimšanas bija saistīts ar Diana 35 lietošanu un tā ir farmakovigilants nacionālā bāze, tie dati. Tas ir uh, reģistrēts uh, datu bāzē. Kādēļ ir sākumā jāiesniedz sūdzība, lai vispār tiktu izskatīts dienu 35 uh, jautājums? Jūs redzat, ka ļoti daudz elementu ir, un tie ir saistīti uh, ar, šiem, ar šīm blaknēm. Kā tad ir kā tad var sanākt, ka tagad saka, ka jauns sievieti dodas pie ārsta, pie ginekologa un a, sāk un uh, viņai vajadzētu parakstīt otrās, nevis trešās vai ceturtās paudzes kontracepcijas līdzeklis. Un kādēļ šīs lielās uh, problēmas ir saistītas ar uh, šīm zālēm? Pirmkārt, mēs redzam, ka kad jaunas sievietes uh, tiek uh, ņem, uh, lieto šīs zāles, viņām ir. Uh, Viņas ir spiestas pašas saprast, kādas, kāda ir saikne starp viņu pēc tam saslimšanu un, piemēram, vēnu problēmām. Bet ārstiem tas būtu jādara. Ārste nav informējuši uh, uh, zāļu lietoš, lietotājus par uh, blaknēm. Un, um, manuprāt, tas ir ļoti nozīmīgs jautājums. Un tādēļ jautājums, kā uzlabot šo vērīgumu, šo uzmanību un kā piespiest uh, ārstus un ginekologus vairāk uzmanības pie, pievērst blaknēm. Tie bija ķirurgi, kas uh, sita trauksmi Nav vēl šīs tāds, eh, tās, tās, tās plašās apziņas, ka uh, tas ir ļoti bīstam. Un daudzas sievietes eh, ir, nu, burtiski gājušas bojā, izmantojot šo trešās un ceturtās paudzes kontracepciju. Pēdējais jautājums. Ir tādas valsts kā, piemēram, Nīderlanda, kurās ir atļauta Diana 35 lietošana. Francijā problēma bija tāda, tāpat kā ar mediātoru zāļu uh, gadījumu jārīkos ļoti ātri. Vai nu Diana 35 ir uh, problemātiska un tā tiek aizliegta, vai arī pateikt, nelietojiet uh, šīs zāles citiem, uh, citām saslimšanām kā tikai uh, aknes ārstēšanai. Un šis uh, efekts uh, kā koncepcijas zālēm. Tas pastāv, bet tad ir jāizlieto tās liecot kā kontracepcijas zāles. Un tie, kas liet, ir valsts, kas lieto šīs, respektīvi ārsti, kas paraksta um, zāles dienu 35 aknas lietošanai, ir tādas, kur tās ir kā kontracepcijas zāles, ir tādas, kurās tās tiek lietotas abiem mēķiem. Atļaujiet teikt, ka jāskatās uz visām dalību valstīm, un visiem ārstiem, profesionāļiem ir jābūt būtiski uzmanīgākiem par blaknēm. Uh, Ja ir šie trūkumi un šīs bīstamās situācijas, un pēc tam ir tādi dekume, eh, eh, tādas zāles, kuras ir bīstams, un jau ceturtajā paudzē šīs uh, problēmas turpinās. Krostets kundze, skaitļi ir tādi, ka divreiz vairāk šo blakņu ir uh, otrās un trešās uh, paudzes zālēm nekā otrās. Tas viss ir saistīts ar vēnu saslimšanām un trombozēm. Šön, Mišēri, Vāzi. Paldies, Mišelai Rivāzi. Nākošā runātāja Anna Rospaha. Paldies, priekšnēs kundze. Centīšos uh, izteikties mazāk emocionāli un izteikties īsi. Vēlētos eh, teikt, ka lielā mērā piekrītu Lindai. Interesanti, ka mēs šeit esam tikai sievietes. Uh, Uh, jo tieši tas ir ļoti interesanti, jo galvā tieši vīriešu dēļ mums ir jālieto šīs zāles. Es eh, teikšu atklāti, eh, dzīve ir bīstama ar vai bez eh, tabletēm. Tomēr kontracepcijas tabletēm tas, tas ir pēdējos 60 gadu laikā veikuši revolūciju mūsu vēsturē. Jo kad gan vēl vēsturē iepriekš mēs būtu bijuši spējīgas pašas lemt par savu likteni tikai pēc tam, kad eh, bija pieejamas eh, tabletes. Līdz ar to ir svarīgi, lai mēs eh, atrisinātu šo situāciju. Un, kad es iepazinos ar jaunāko pētījumu no Dānijas veselības ies, iestādēm, man likās, ka tieši trešās paaudzes tabletes ir vissliktākās. Un mums ir uh, jāpēta uh, šī problēma un jāmāca uh, ārstiem, ir jāuzzina, kādi ir patiesie riska faktori. Uh, Un ir skaidrs arī, ka eh, šie ir eh, hormonu preparāti, bet tie nav vienīgie hormonu preparāti, kurus izmanto sievietes. Līdz ar to man ir pavisam īsi jautājums, vai mums ir skaidri statistikas dati, eh, kur ir salīdzināts, paaugstināts risks um, vēža iegūšanai, izmantojot uh, citu veidu zāles, uh, tā es runāju par antidepresantiem, piemēram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 E, tas e, viss e, paaugstina vēnu slimību risku. Un tad mēs nerunājam tikai par smēķēšanu. Ir daudz citi elementi, kas ir daļa no mūsu ikdienas dzīves un kas arī iejaucas ar zāļu iedarbību. Vai mums ir kādas salīdzinošie dati, kas pie, pierāda šādu paaugstinātu risku? Paldies, nākošo runātāju Dagmar Rodbērenta. Paldies man ir skaidrs, ka nav skaidrs, ko mēs īsti darām. Es eh, tiešām novērtētu, ja mēs apzinātos, eh, ka mēs visi pētām šeit situāciju Eiropas Savienībā. Dažkārt man ir tāda sajūta, ka mēs eh, risinām konkrētas Francijas problēmas, un uh, Fran situācija ar uh, Francijas aģentūrām E, ir tāda, ka man ir tiešām apnicis risināt šīs problēmas. E, man ir apnicis teikt, e, lūdzu, risiniet paši savas problēmas un problēmas ar saviem produktiem. Ja jūs nevarat veikt veiksmīgu autorizāciju valsts līmenī, tad. Tad vienkārši pieņemiet šo situāciju. Un situācija, kura bija nu, pat kā aprakstīta, uh, Eh, tā ir eh, procedūra, kam tādam, ko mēs jau pazīstam kāds 30 gadus, ehm, attiecībā uz visām paudzēm un visām kontracepcijas līdzekļiem, mēs vienmēr esam eh, zinājuši. Pilnīgi visas sievietes noteikti ir izmantojušas kontracepcijas līdzekļus kādā savas dzīves posmā, un to mēs visi zinām un zinājām. Mēs nevaram Uh, arī uh, atbrīvot ginekologus no atbildības, uh, mēs varam teikt, ka mēs neļaujam, neļaujam pārdot koncepcijas zāles. Tomēr es vēlētos veikt aptāju, kurš tam varētu piekrist. Vairums no mums ir izmantojuši vairākus koncepcijas līdzekļu veidus. Vēlētos, um, lai būtu šāda aptauja, Mēs eh, zinām, ka visām zālēm ir eh, nevēlamas blaknes. Es sešus gadus izmantoju ļoti eh, smagas zāles, un man tas bija jādara. Un tam bija ļoti pamatīgas blaknes, bet tomēr man nācās lietot šīs zāles, lai es varētu izdzīvot. Līdz ar to vienmēr pasāv šāds līdzsvars. Uh, Un es vēlētos izteikties eh, neitrālāk, tādā ziņā, ka mēs runājam par dažādām procedūrām. Mēs runājam par centralizēto procedūru, eh, un nu, tad nacionālā līmenī apstiprinātām zālēm. Es esmu eh, pret nacionālo apstiprināšanu. Es jau sen atbalstīju, lai būtu tikai centralizētās zāles, un pēc tam um, man ir arī jāsaka, ka šobrīd tā. Uh, nenotiek. Šobrīd ir izdot dažādi bukleti. Tas viss ir saistīts ar nacionālo atļaujas došanu. Lindēm Makvenē ir pilnīga taisnība. Tādā ziņā, ka mums ir vien tie paši um, aktīvie, aktīvās sastāvdaļas, kas vienā um, dalībvalstī tiek izmantotas, lai uh, risinātu ādas problēmas. Pīnes savukārt uh, citā dalībvalstī konkrētais līdzeklis tiek izmantots, lai uh, kā koncepcijas līdzeklis. Un līdz ar to Uh, nacionālajām uh, iestādēm ir jārisina šī problēma. Ja mēs tagad teiktu, jā, uh, šo zāles nevajadzētu ļaut pīņu ārstēšanā, to vajadzētu atļaut tikai kā konstruktīvu līdzekli, tad mēs nebūtu nekad droši, ka visi ginekologi un dermatologi arī atbilstoši rīkojas. Nekad nevar zināt, vai dermatologi eh, nepareizi eh, neparaksta šīs zāles, ka viņi saka kādam izmešam cilvēkam, ka eh, man ir koncepcijas līdzeklis, ar kuru var ļoti labi risināt pīņu problēmas, vai jūs to izmantosiet. Un pēc tam arī var pins izmantot. Tomēr mēs nekādā veidā to šeit nevarēsim regulēt, tāpēc ka tad Eh, mums nāktos būt eh, klātesošiem eh, visās Eiropas Savienības klīnikās un pārbaudīt visus ārstus, jo katru dienu zāles tiek izmantotas citiem nolūkam nekā tās paredzētas. Un mēs to esam arī akceptējuši juridiski, morāli. Ā, tad jums ir desmit gadi, jūs esat tik liels, un tāpēc mēs jums dosim kaut kādu da daļu no nepieciešamās devas. Nekas, par ko mēs spriežam, nav jauns. Eh, Francija izlēma eh, reaģēt, eh, Francija Lazgras Stete par to izteicās ļoti emocionāli. Es domāju, ka tagad atkal pastāv. Um, ir skaidrs, ka Francijas iestādēm ir jāuzņemas atbildība un punkts. Un vai jūs vēlaties eh, nonākt pie tāda rezultāta, ka vis, eh, visi trešās, ceturtās eh, paaudzes koncepcijas līdzekļi vairs nebūs pieņemami, pieejami? Es varētu apsveikt šādu rezultātu, kamēr mums nav skaidra apzināšanas procedūra un centralizēta procedūra. Tātad nacionālajām procedūrām ir konkrētas nostādnes, un mēs arī nevaram piespiest nacionālās uh, iestādes, uh, lai tās izdotu tādu pašu bukletu kā, kā Dānijā vai Francijā. Tā nav mūsu kompetence, un tas tiešām ir žēl. Un kamēr esmu droša, ka ginekologi un dermatologi uh, tomēr uh, izturas droši, es vēlos, lai es droši to zinātu, tomēr es to nezinu. un arī farmakoloģijas, eh, farmakovigilances eh, procedūrās nav paredzēti šādi eh, nosacījumi. Un mums ir jābūt godīgiem. Farmakovigilances procedūra drīzāk attiecās uz nevēlamām blaknēm, nevis uz kādiem bukletiem. Tātad, ja tur nav, vajadzētu minēt, ja ir kādas citas problēmas, kā smēķēšana, alkohols, nevajadzētu lietot zāles. Un beidz, visbeidzot, uh, Kamēr vien pastāvēs nacionālās apzināšanas un kamēr eh, mums eh, būs eh, dažāda kvalitāte nacionālām aģentūrām, ļoti atšķirīga kvalitāte šīm aģentūrām, un kamēr mēs ļausim Eiropas Savienībā atļausim nacionālo apstiprināšanu ar dažādām diagnozēm. Es zinu, ka zāles tiek dažādiem mērķiem izmantotas mums vienmēr būs šādas problēmas. Tātad mums ir eh, vai nu jāatsakās no nacionālās apzināšanas eh, procedūras, ko es tiešām atbalstu, vai arī mums ir eh, vienkārši jāpaņem situācija. Tomēr tad es nevēlos, lai nacionālās uh, problēmas ris tiktu risinātas šeit, šajā zālē. Tas mums nav jādara. Ja nacionālām iestādēm uh, uh, tās nevar atrisināt problēmas, tad ir jāatsakās no nacionālām iestādēm. Paldies! Nākošā runātāja Ester Delanga. Um, inderdaad, uh, zoals Linda. Uh... Paldies, priekšsēdētājas kundze. Eh, kā jau Linda Makavana teica, ir tikai jāapskatās apkārt šajā tāpā, lai saprastu to, ka mm, vienīgi sievietes diskutē par šo problēmu. Uh, izskatās, ka sievietēm tikai tas ir aktuāli. Mums līdz ar to vēl ir daudz kas darāms šajā ziņā. Un skumjākais ir tas, ka Nīderlandē 1,5 miljonu sieviešu izmanto eh, šo, šīs zāles, un viņas ir tiešām apjukušas. Un uzklausot eh, par visām uh, procedūrām, ir skaidrs, ka cilvēki uh, to nesaprot un negūst no tā labuma. labumu. Viņi ir zinājuši par skandālu Francijā, mēs zinām, ka dati bija pieejami, Un ziņās jau tika ziņots par to, ka problēma bija ar trešās un ceturtās paudzes koncepcijas līdzekļiem. Ja tomēr, ja mēs skatāmies uz dažādiem vēža veidiem, tad ir skaidrs, ka eh, risks eh, ir eh, šajā gadījumā zemāks nekā iepriekšējās paudzes tabletēm. Līdz ar to cilvēki ir apjukuši. Un mēs tiešām nevaram atrisināt šo sajukumu, sarīdot Eiropas un nacionālās procedūras viena pret otru tā ir problēma, ka šādas dažādas procedūras e, pastāv. Tiešām vajadzētu noteikt e, kādu Eiropas e, pozīciju, viedokli, kas tiktu respektēta, un tas ir arī lielākais izaicinājums. Es domāju, ka ir trīs liels, lieli jautājumi šajās debatēs. Tad pētījumi, mārketings un zāļu parakstīšanas praksa kā arī tas, kā zāles tiek patiesībā izmantotas. Ja skatāmies uz pētījumiem, tas ir diezgan pārsteidzoši, ka uh, pētījumi tos lielākoties eh, finansē eh, industrija, un eh, dažkārt ir secinājums, ka paaugstināts risks ir ehm, mazāks. Savukārt, neatkarīgie pētījumi liecina par to, ka ir dubults risks patiesībā. Manuprāt, pastāv šāds eh, sajukums informācijai, kādu mēs saņemam no pētījuma. Un es ceru, ka eh, cilvēki no aģentūras man varētu apsvināt to, ka ir kādi skaidrs informācijas avoti. Un uh, ka uh, tiešām ir šāda uh, risks, kas pieaug divas, trīs reizes attiecībā uz zāļu parakstīšanu. Daudz ir runāts par ginekologiem, kuri paraksta zāles. Nīderlandē um, uh, pie ģimenes ārsta vienīgā lieta, ko viņš prasa, uh, ir Tātad eh, ir skaidrs, ka mm, tātad, mm, ģimenes ārsts tikai pārbauda asinsspiedienu un izmēra augumu un uzsver. Tomēr iespējams kāda eh, vidējā uh, Eiropas sieviete, kur ir seksuāli aktīva no 16 gadu, 17 gadu vecuma. Ap šo laiku. Uh, tātad un nu, jau 35 gadu vecumā var izmantot citas koncepcijas līdzekļus bez nekādām pārbaudēm. Vienkārši ir varbūt jāiet eh, pie ģimenes eh, ārsta, un cilvēki par to ir pārsteigti, ka vienkārši var doties pie ģimenes ārsta gadiem ilgi un nekad nedoties ne pie viena cita speciālista. Līdz ar to pastāv liels uh, atšķirības uh, zāļu parakstīšanā. Ja mēs salīdzinām Beļģiju, kur ginekologs vienmēr ir iesaistīts zāļu parakstīšanā, uh, Eh, dēļ savas apmācības un izglītības viņi eh, sniedz ļoti atšķirīgu informāciju pacientiem, nekā eh, to varētu darīt ģimenes ārsts. Līdz ar to zāļu parakstīšana, tā kā tā šobrīd norita, ir ļoti svarīgs jautājums. Un ir bijuši pētījumi. Um, par studentiem, Un akadēmiskos eh, tekstos, eh, kas ir izmantoti pētījumos, ir minēts, ka nav zināms, eh, vai pētījums bija par atšķirību starp trešās un ceturtās paaudzes konstitūcijas līdzekļiem. Vai to var pierādīt, vai arī tie vienkārši ir kādi aizspriedumi? Vai tas ir saistīts ar sīviešu reakciju? No vienas eh, puses mums ir informācija eh, eh, par to, ka risks ir dubultojies, tomēr mēs redzām, ka akadēmiskie pētījumi to apšauba. Un, ja mēs skatāmies uz vadlīnijām, kādas izmanto ģimenes ārsti, ir skaidrs, ka Nīderlandē viņa viedoklis ir tāds, ka labākas ir otrās paaudzes kompresijas tabletes. Diāna 35 netiek rekomendēta. Savukārt citas trešās, ceturtās paaudzes tabletes Eh, tās nevar parakstīt eh, ģimenes ārsts. Viņi to varētu darīt, eh, tomēr viņi labprātāk izraksta otrās paudzes līdzekļus. Un ģimenes ārstam vajadzētu zināt, ka trešā, ceturtā paudze nav labākā iespēja. Un es vēlos uzklausīt, ko komisija un aģentūra vēlas teikt par šo jautājumu, vai ir zināmi dati eh, par nosacījumiem, kā šīs zāles tiek parakstītas visā Eiropā, jo man ir tāds eh, iespējas, ka informācija, kādu saņem tātad, eh, ārsti, kuri paraksta zāles, šī informācija ir ārkārtīgi dažāda. Un trešais diskusiju līmenis, un tas, kurš lēps patiesā problēma, ir šo zāļu pārdošana. Uh, Tātad, ja tiek uzdots jautājums, kāpēc jūs izvēlēties uh, Dajana uh, 35 vai Jasmīnu 4. Eh, paudzes uh, līdzekļus? Uh, protams, uh, ka sievietes uh, teiks, uh, ka viņas šos, šīs zāles uh, izmanto tāpēc, ka tās ir uh, vieglas zāles. Un cilvēki saka, uh, ka um, šis uh, zāles arī novērš, novērš piņu veidošanos un samazina svaru. Un uh, šis zāles uh, arī tika šādā veidā reklamēts, tomēr um, bija jāmaksā vairāk kā miljārds kompensāciju, tāpēc, ka cilvēki saņēma nepreizu veistību. Tas bija Amerikas Savienotajās valstīs. Uh, Eh, atvainojiet, ka es eh, tik ilgi runāju, tomēr eh, viss šis te pārdošanas gadījums ar Jasmīnu balstījās uz šādu informāciju, ka sievietes, ne, sievietēm viņam nepieaugs ķermeņa svars un samazināsies pīņu daudzums. Tomēr izstāsta, ka tur varētu nebūt atšķirības starp otrās un ceturtās paudzes koncepcijas līdzekļiem. Tad pārdevēja saka, ka ka tā ir, ja jums ir 17 gadi, eh, tad eh, jūs esat daudz vairāk ieinteresēti par to, eh, vai zāles tātad, paaugstinās vai nepaaugstinās svaru, nekā ka var rasties kādas nopietnas vēnu slimības. Un es arī vēlētos jautāt komisijai, ja jūs ieskatāties savā iPadā, ko cilvēki mūsu acmā dara, jūs eh, izvērtat dažādas koncepcijas eh, līdzekļu iespējas, tad eh, varbūt dažādi līdzekļi, kā piemēram kāds saits, kurā ir dažādi koncepcijas līdzekļi salīdzināti, piedāvā tomēr patiesībā šo te saitu finansē zāļu kompānijas. Uh, un it kā tiek teiks, ka tur ir niansēta informācija, nevis eh, reklāma, eh, bet eh, ja jūs, varat, ja jūs iepazīsties ar informāciju par jasmīnu koncesijas līdzekļiem, tad tur ir teikts, ka tātad. Tās ir vieglās zāles, un tā ir patiesā problēma. Tas arī uh, uh, liek daudzām sievietēm uh, lūgt tieši izrakstīt šīs zāles, jasmīnu. Un celtos jautāt komisijai, kas būs darāms, lai pieprasītu produktiem, kuri ir bīstamāki nekā citi produkti, uh, Ko darīt, lai eh, šis pieprasījums netiktu vēl vairāk veicināts eh, šādā nepareizā veidā? Atvainojiet, ka es tik ilgi runāju, bet es domāju, ka mums ir tiešām ir jārīkojas dažādos līmeņos šobrīd, un es eh, ļoti labprāt uzklausīšu abas institūcijas. Paldies, jā, tas tiešām bija nu, ļoti ilgi, un ja viss uzstāsies tik ilgi, tad pusvienos nevarēsim beigt darbu. Tagad Anna Zaborska. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka daudz, ko es gribēju teikt, jau ir pateikts. Un ir taisnība, ka daži mani, manas kolēģis jau pieminēja, ka nevēlamās blaknes no kontracepcijas līdzekļiem ir jau sen zināmi, bet nav pievērsta uzmanība pietiekoši mēs sākām rīkoties, kad mēs redzam ļoti dramatisku situāciju, un vēl jau vairāk, kad publikācija, kas bija tik būtiska, kad nevarēja to ignorēt, jo ļoti bieži tas beidzās ar nāvi. Un ir blaknes, kas ko daktieri ļoti bieži ārsts nezina, jo ļoti bieži pacienti ir jauna sieviete, kas vēlās izmantot kādu kontracepcijas līdzekļu, un ārsts nedomā, kad eh, vai pacientam varētu rasties insults vai kāda citas problēmas. Tāds nevēlamās blaknes ir ļoti bieži parādās sievietēm, kam ir kaut kāda iepriekšējā ģenēt, ģenētiskā apstākļi, kas ir vairāk pakļauti trombozām. Ideālos apstākļos jauna sieviete vai meitene, kas sāk izmantot kontracepcijas līdzekli, iz, jākonsultē ar ārstu, kādreiz tas ir ginekologs, jo dažās valstīs tas būtu pirmais kontakts, un tad varbūt ārsts vai ginekologs izvērtēs visus meitenes vai sievietes riskus, bet es gribu uzsvērt, ka tā būtu ideālā situācija. Es zinu situācijas dalībvalstīs, kad kontracepcijas līdzekļus var nopirkt bez receptes. Ļoti bieži ir maldinoša informācija internetā. Un tā ir informācija, ko sieviete izmanto, kad viņa izlem par kontracepcijas veidu. Un ko es uzskatu par, par lielāku problēmu ir, kad ārsti neuztver nopietni šo problēmu un neziņo par nevēlamām blaknēm. Tātad, es domāju, ka tāda regula ar visu Eiropas aptvērumu nav jābūt ļoti detalizēta norma, bet ir jārunā par pamat jautājumiem, jo tā tad es uzskatu, ka orālās kontracepcijas līdzekļiem vienmēr ir jāizrakst ārstam, un lēmums, vai tas ir piemērots līdzeklis sievietei, vajadzētu pieņemt ginekologam. Un kā es jau minēju, šie kontracepcijas tablets ir zināms risks sievietēm ar ģenētiskām rādītājiem, un tad pilna pārbauda ir nepieciešama. Un kaut kādas ģenētiskās pārbaudas vajadzētu veikt, lai izvairīties no šīs paaugstinātās pakāpes. Otrs ir politiskais iespējas ko veic farmakoloģiskās firmas, uzņēmumi. Un jautājums ir, tas nav teikums, bet tas ir jautājums, varbūt tas arī iespaido lēmums, kas tiek pieņemti Eiropas vai valsts līmenī. Eiropas ir nu pat pieņēmis pieņēmis lēmumu par endokrinoloģiskiem traucekļiem. Tas ir ļoti svarīga lieta hormonālai kontracepcijai, un mans priekšlikums, ka Eiropas Savienībai vajag izdot līdzīgu ziņojumu, kā Zviedrijas ziņojums, kas runā par nevēlamiem iespaidiem uz vidi un kontracepcijas trešās un ceturtās paudzes līdzekļi ir vielas ar vis, vienu no augstākiem riskiem. Paldies! Paldies! Vēl divi e, runātāji, ne trīs pat. Grostets kundze, arī Māzī kundze, vēl gribēja īsi ko piebilst e, un arī vēl Parānovs kundze. Bet lūdzu īsi, lai mēs varam uzklausīt arī vēl atbildes. Lūdzu. Katra e, runātāja vienu minūti, lūdzu. Merci, très... Paldies pavisam ātri. Es negribu atstāt teikt vārdus, ka tas ir skandāls. Mēs nesaskaramies ar skandālu. Šeit situācija ir eh, vienkārši Francijā, ir iesniegta sūdzība, un pēc šīs sūdzības iesniegšanas ministra, kur eh, krīt panikā un uzreiz uh, prasa informāciju, uh, pārtrauc zāļu lietošanu, Francijas zāļu aģentūra neuzņems to lomu, kādu tai vajadzētu, kādu tai vajadzētu spēlēt, un uh, uzreiz arī nodod atbilstību Eiropas zāļu aģentūrai pilnībā atbalstu Dagmārai Rotbērentai. Ir nu, centralizēta informācija nepieciešama, lai visas sievietes Eiropas Savienībā saņemt vienādu attieksmi. Dienu 35 zāles ir radītas, lai akne ārstēti un gadu laikā ilgu gadu laikā tā, tā tika izmantota. Man rāda, ka laiks ir izticējis, bet es gribētu vēlreiz atgriezties pie problēmas. Mēs nevaram runāt par skandālu. Vienmēr viss ir zinājuši no paša sākuma, ka ir riski, un tas vienmēr ir bijis zināms. Un tagad uh, profesionāļiem un ārstiem tiek prasīts uh, rīkoties atbilstoši un uzņemties atbildību, un tas ir pareizi. Uh, Nākošā runātāja Mišela. Jā, atbildēšu uz dažādiem, dažādiem viedokļiem. Šis jautājums nav tikai par Franciju. Jautājums ir par trešās un ceturtās paudzes zālēm. Tā nav specifiska Francijas problēma. Ir dažādi viedokļi un dažādas situācijas Eiropas valstīs un redzam, ka nu, no vienas puses ir uh, informācijas deficīts, otrkārt uh, ārsti vai ginekologi tie, kas paraksta šīs zāles. Ginekologi daudz uzmanīgāk izturas pret jaunām zālēm. Tad, kad lasīju studijas un pētījums, redzēju, ka ginekologi vairāk izraksta šo trešo un ceturto paudzi, jo viņi domā, ka tās ir aktuālākas un labākas zāles. Bet nav bijusi tāda nacionāla vai centrāla jautājuma risināšana. Un šeit jautājums ēmai. E lai tā veiktu jaunu risku izvērtēšanu. Jo nedrīkst būt tā, ka uh, tiek izmantota tikai farmaceitisko laboratoriju informācija. Ir jābūt uh, veidam, kā uh, vairāk skaidrot uh, šo blakņu iespēju gan mediķiem, gan uh, pacientiem, un lai tas, lai visa atbildība nepaliktu tikai uh, farmaceitisko laboratoriju uh, ietvaros. Paldies! Par Vānovs kundz lūdzu īsi. Really, uh, very... Kādreiz ir ļoti labi būt pēdējai. Es arī domāju, ko mēs te šodien daram un kāpēc mums ir šāda diskusija un kāds ir iespējas mums kā likumdevējiem, lai iejau, risināt šo problēmu. Ir vairākas problēmas. Viens ir tāpēc, ka ir daudz izmantot kontracepcijas līdzekļi. Otrs ir tāpēc, ka nav labas medicīnas prakses visās dalībvalstīs, un tāpēc, ka šāda veida medicīna nav izrakstīts, un runa par sieviešu hormonām dzeramā ūdenī un jūras ūdenī. Uh, Tad lielākā problēma ir, kad kontracepcijas līdzekļi ir dzīves stils lieta, un tāpēc ir atšķirības izrakstīšanā, nav labā medicīniskā prakse, kādreiz izraksto ginekologu, kādreiz ģimenes ārstu, vai kādreiz vispār nav receptu vajadzīgi, jo, ja katrā dal dalību valstī jūs ieiet aptiekā, jūs varat nopirkt bez recepts, it sevišķi, ja jūs esat zināmā gadgājuma. Ne ginekologi, ne ārsti neizseko un viņi nedod padomu pacientiem, jo viņi neuzskata to kā pacients, viņi uzskata to kā dzīvesveidu. Un tāpēc neviens neizseko labo medicīnas praksi un nekonsultē pacientu vai lietotāju, un tad ir visas blaknes. Tad jautājums par mārketinga autorizāciju, ko minēja Dagmāra, es pilnīgi piekrītu šai pieejai, bet ir vēl divi jautājumi, divi dokumenti, kur mums ir jāiejaucās. Mēs esam klinisko pētījumu beigās, un kliniskie pētījumi ir būtiska loma šajā jautājumā, jo vairāk gadījumā, kad ir pārbaudīts trešais un ceturtais paudzēs tas ir tikai ļoti ierobežot pacientu skaitu, kad viņi tiek paplašināti uz lielāks uh, eh, iedzīvotājs skaitu, tad notiek šīs problēmas. Un šīs pētījumi veikt par akadēmiķi un ne saistīt ar, ar, ind, ar industriju, tad pēc mārketinga ir ziņot nacionāla līmenī, tāpēc, lai būtu caurskatamība, vajadzētu būt centralizēt caur EMA un pieejam visiem, un beidzamais ir cēnu caurskatamības direktīva. Viena no problēmām ir, ka nav caurskatamība, kāpēc trešās un ceturtās paaudzes kontracības līdzekļi ir sarakstā. Un tas ir mums jāuzsver, Un sakot to, es gribētu arī pateikt, ja mēs neuzstājam, kad ir jābūt pārmaiņām, bet ne tikai par orālajai kontracepcijas līdzekļiem, tad mēs nepiegriežam vērību, kur ir marketinga prakses no farmaceitiskām firmām, kas ne, neseko līdz likumam. Gezeichnete Jā, paldies, paldies par šīm ļoti uh, informatīvajām diskusijām. Mēs gribam uzklausīt vēl mūsu lietpratējus. Un uh, ļoti nozīmīgi ir tas, ka jāsver arī vārstu atbildība šajās diskusijās, par to jau tika runāts. Un arī uh, nu, koncertu kontracepcijas tabletes ir pēkšņi tāds dzīves stila produkts, un tādēļ nu, ļoti žēl, ka tikai sievietes šeit diskutē. Ir um, jādiskutē arī ar vīrošiem par šiem medikamentiem, uh, par ietekmi un arī par blakmēm. Tas jāapzinās, nu vai nu šī pacienta informācija ir vienīgais risinājums, jo tur jau nu vispār viss ir uzskaitīts. Bet ārstiem tiešām ir ļoti liela atbildība, un es vienmēr esmu brīnījusies. Uh, kad mans meitas 12-13 gadus, gadu vecumā pirmo reizi nonāca pie um, ginekologa un atgriezās ar uh, um, kontracepcijas līdzekļu receptēm un apgalvojumu, ka tas palīdz pret sāpēm. Nu, tas tā nav. Anna Zaborska, bet nu sākumā uzklausīsim ekspertus. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Vai es varu apvienot to atbild, nevis atbildēt uz katru atsevišķo jautājumu. Ir vairāki parlamentu locekļi minējuši, tas nav vienkārši, tas ir diezgan sarežģīts jautājums. Tas nav tikai runa par labumiem un riskiem, tas ir sākās sākumā, kad jūs runājat ar savu ārstu vai savu speciālistu, kāds ir labākais risinājums, kādas ir labākās zāles, ko izrakstīt, kā tas tiek izsekots, ja ir blaknes, kā to uzraug, kā to, par to ziņo. Neaizmirsīsim, ka šī ir spontāna ziņošana. Un tā tad ir pirmkārt pacienta atbildība un tad veselības aprūps dalībniekam, lai izseko problēmām, ja nav šī tāda spontānā ziņošana, nav ziņojumi par blaknēm, tad informācija trūkst. Sakot to, mēs to skatāmies, ko mēs varam darīt papildus, papildus spontānai ziņojumam ar jauno likumdošanu, ko mēs varam darīt papildus firmu datiem, uzņēmumu datiem, mēs skatāmies papildus pētījumiem un cerams, ka tas palīdzēs ar visu šo debatu, ko komisija jau uzsvēra, kad mums ir saistoši rezultāti, Dajēna vai kombinētiem kontracepcijas līdzekļiem, tam ir jābūt visam Eiropas, visai Eiropas Savienībai, un tad ir lēmums pieņemts, kad izņemt no tirgus līdzekļus, tad tas būtu visai Eiropai. Vai mēs neesam pietiekoši proaktīvi? Mums ir bijis no farmaceitiskā PMP, lai paziņot par produktu informāciju, tas tiek uzraudzīts, ir papildus informācija, izmaiņas ir veiktas, un tagad mēs esam nonākuši situācijā, ka dalībvalsts, kam ir atbildība par produktu, kas tiek apstiprināti viņus teritorijā, tad viņi izlēma veikt darbību, tad mums, mēs tiekam iesaistīti, mēs tiekam informēti, lai novest situāciju līdz galam un lai dot informāciju pacientiem un veselības aprūpas darbiniekiem. Mēs skatīsimies, ka pārskatā mums būs pēc iespējas vairāk viedokļi no gan no pacientiem, gan no veselības aprūpas darbiniekiem. Mums ir grupa, kas tiks sasaukt un lai nebūtu interešu konfliktu, lai tas tiek pārvaldīts. Un nākošu nedēļu mums būs pacientu pārstāvi, un viņi būs pievienotā vērtība, lai dot mums informāciju šajos pārskatos. Paldies, tagad reiz, kundze. Es mēģināšu ļoti īsi runāt par atsevišķiem punktiem. Madām Grostet runāja par visām deviņiem aktīviem sastāvdaļām mēs virzīsimies pēc iespējas ātrāk uz priekšu. Kāpēc trešās un ceturtās paudzes tiek uzskatīts par labākām? Mēs to skatīsimies, kādi pierādījumi ir, vai cilvēka, eh, sievietēm dažām ir vieglāk uz, uzņemt. To mēs skatīsimies. Mēs runājam par citu iemeslu izmantojam, un tad skatoties uz ADR, mēs varam skatīties, kāds ir kaitīgais iespējas. Citās valstīs, kur ir problēmas, mēs esam skatījušies pārskata apvienotās ASV <clears throat> un citās valstīs kā Francijā un arī Nīderlanda nu pat reaģēja un pārskat Diāna 35 izmantošanu. Ir arī problēmas ar farmako uzraudzību, un tad ir daudz darbu veikt katrā dal dalībvalstī, lai veikt visu soļus, lai ziņot, bet arī atvērt to pacientiem un publikai, un lai visa informācija tiek izmantot, un ir arī runa par veselības aprūpu darbinieku izglītošanu, un es, mēs to ceram arī būs tā augsta prioritāte. Dānijas kolēģi runāja, vai ir salīdzinoši dati par līdzīgiem plaknēm, un tad mēs runāsim par, izman, par eh, tablets izmantošanu. Ir vajadzīgs konsekvents un labākie padomi, lai samazinātu risku. Es domāju, ka tas noteikti būs iekļauts ziņojumā. Nīderlanda kolēģi runāja par pētījumiem, kam ir jābūt neatkarīgiem, lai būtu labākai, labākie pierādījumi caur risku uzraudzības plāniem, uzvešanās arī būs daļa no zāļu izmantošanas pētījumiem, un mēs arī neaizmirstam, ka dalību valstīm būtu vienoti juridiskie prasības, prasības un vai tas pats ir lietots reklamā, reklāmā un izmantošanā, un tad pieeja bez recepts, es domāju, to mūsu kolē, komisijas kolēģi jau domā, un otrs jautājums ir arī par ģenētiku. Tas arī būs daļa no, no ziņojuma. Un beidzot ir jāskatās par pēc apstiprināšanas pētījumiem, jo tagad mums ir iespēja saņemt daudz labāku informāciju un datus, un cerams, ka būs jauna pieeja, lai, ja būs jauna pieeja, lai aizsargātu sievietes, kas izmanto šos līdzekļus. Sirsnīgs paldies par um, secinājumiem šajā ļoti īsajā laikā un arī atbildēm, vai komisija vēlas um, vēl ko teikt? Like to, to quick... Es gribētu vienkārši atbildēt uz tieši jautājumu uz, uz tādām lietām, kas tiek uzdot Eiropas komisijai. Protams, kad starpība starp centrālo autorizāciju un, un valsts apstiprinājumu, tur mums ir jā, jādzīvo ar, ar tiem rāmjiem, kāda mums ir, bet mums ir jāskatās, kā mēs varam kontrolēt risku, bet to mēs harmonizētā veidā īstenosim, lai būtu kaut cik harmonizācija kaut gan ir būs atšķirīga apstiprināšana. Protams, ir daži jomas, kur mēs varam teikt, ka tā ir dalībvalsts atbildība. Es gribu runāt par cenus, lēm, cenu lēmumiem, tas ir valsts kontrolē, mārketinga prakses, jā, ir Eiropas vadlīnijas, bet, bet tas tiek atkal uh, kompetentās iestādēs valsts līmenī. Runa par recepšu zālēm. Reiz, kad viņi ir centrāli apstiprināti, tad mēs piekrītam vienam recepšu statusam, ja viņas nav centraliz, centralizēt apstiprināt, tad katra dalība valsts var izlemt pat par sevi. Šie ir tie situācija, kāda viņi ir. Viena lieta, ko mēs varam kopīgi pieņemt tiesību aktus, runājot par labu praksu ārstiem, bet tas ir kaut kas pilnīgi savādāks, bet neviena likumdošana nevarētu pārvaldīt labo prak, ārstu labo praksu. Mēs varam dot informāciju pēc iespējas vairāk, ja viena no procedūrām, kas ir jau pieņemt, ir informēt ārsts, bet man nav risinājums, kā varētu harmonizēt izrakstīšanas praksi. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, sirsnīgs paldies arī par jūsu teikto, Amma Zaborska vēl uh, grib uzdot no absolūti pēdējo jautājumu. Lūdzu. Kāds, madam? Jā, tikai viens teikums, priekšsēdētājs Kons. Es piedāvāju darba kārtībā uzklaust. Uh, klaust, uh publisku uzklausīšanu. Šis jautājums ir atklāts un mēs varam diskutēt uh, izsmeļošāk un vairāk par šo jautājumu. Jā, paldies, paldies par šo ierosinājumu. Es domāju, ka to mēs nodosim koordinatoriem, kas varēs pieņemt lēmumu. Šīs diskusijas bija ļoti interesantas. Es uzzināju daudz ko jaunu un arī uh, dzirdējām, ka zāļu aģentūra uzmanīgi sato situācijas attīstībai, tāpat arī komisija. Tātad paldies par to, ka um, bijāt šeit. Paldies arī komisijai. Šīs dienas rīta sēde ir pabeigta. Lūdzu, paņemiet uh, līdzi visi savus dokumentus. Un šodien pēcpusdienā sākam 14.30 pusstunda ātrāk nekā parasti. Paldies, un Nacionālā parlamenta pārstāvji būs šeit, tādēļ lūdzu paņemiet visus dokumentus, jo mēs sēdēsim uh, citā uh, izvietojumā. Paldies!